Darba kārtība ir apstiprināta. Tagad eh, priekšsēdētāji paziņojumi. Pirmkārt, kā jūs zināt, tad eh, Eiropas tautas partijai būs eh, Vīnē sēde. Tagad viņa notiek un tāpēc arī deputāti no šīs politiskās grupas nav klāt šajā sēdē. Visas eh, vēstules, kas ir saņemtas, eh, ir iekļautas deputātu mapēs, un tie, kurus interesē kāds konkrēts jautājums, var eh, lūgt papildus informāciju sekretariātam. Gribu informēt jūs arī ar, par to, ka mūsu komitejas sēde atkal tiek straumēta, protams, izņemot to daļu, kas ir aizslēgtām durvīm. Uh, Tagad uh, gribētu jums piedāvāt priekšlikumu. Gribētu vērst jūsu uzmanību eh, uz koordinātoru lomu un iespēju mandātu pieņemt komitejas vārdā zināmas lēmumus. Tas ir 192. Eh, reglamenta pāns, un tur ir teikts, ka koordinātori sagatavo lēmumus, kuri jāpieņem komitejai, jo īpaši jautājums par uh, um, lēmumiem un uh, par referentiem un ka uh, komiteja var nodot zināmus uh, lēmumu pieņemšanu uh, koordinatoriem. Un tāpēc es gribētu piedāvāt, lai INTA komiteja uh, deleģētu saviem koordinatoriem pilnvaras eh, lemt par sekojošiem jautājumiem uzklausīšanas, delegācijas, ieskaitot ad hoc delegācijas un pētījumi. Un runājot par procedūru jautājumiem vai referentu nozīmēšanu, tur eh, komiteju eh, informēs par koordinatoru rekomendācijām un komiteja būs tiesības tos uh, apstiprināt, ja neviens neiebilst. Tāds ir mans priekšlikums, gribēju jums uh, pajautāt, vai kāds iebilst. Tas jau ir apspriests uh, koordinatoru vidū. Labi, tad tas ir pieņemts. Tagad pāriesim pie trešā punkta mūsu darba kārtībā. Evas Bjorlingas uzstāšanās, viņa ir Zviedrijas valdības tiesniecības politikas ministri, viņa pārstāv prezidentūru, un viņa runās par eh, Zviedrijas eh, eh, prezidentūras sasniegumiem starptautiskās tiesniecības politikas jomā. Like... Es gribētu sākumā sveikt mūsu komitejā atkal tiesniecības ministri ir pienācis laiks izvērtēt Zviedrijas prezidentūras darba laiku, jo prezidentūras laiks drīz beigsies. Ministrs kundze, Lisabonas līgums ir stājies spēkā, un tā, kā jūs zināt, tad Eiropas parlaments arī kopējā tirzniecības politikā piedalās koplēma procedūrā. Mēs tikāmies PTO ministru konferencē Ženēvā nesen, un uh, Mūsu sekretariāta pārstāvi tikušies arī ar jūsu darbiniekiem nesen, kas ir veicinājis mūsu labu sadarbību. Un mēs tagad labi pārzinām viens otru pozīcijas. Un um, mūsu attiecības uh, ar padomi eh, tagad ir jāsāk jaunā kvalitātē ar mūsu jaunajām kompetencijām, un es ceru, ka mēs labi sapratīsimies ar padomi un tas nāks par labu pilsoņiem. Kā jūs zināt, tad es kā šīs komitejas eh, priekšsēdētājs esmu um, pieņēmis ielūgumu piedalīties sēdē 12. februārī nākamgad, uh, kas būs tirzniecības komitejas sēde, un uh, mēs ar kolēģiem varēsim tad iedziļināties mūsu jaunajās attiecībās. Ministrs kundze, jums vārds, lai sniegtu izvērtējumu par Zviedrijas prezidentūru attiecībā uz tirzniecību un arī e, attiecībā uz tām izmaiņām, kādas varētu rasties pēc Lisbonas līguma stāšanās spēkā mūsu komitejas un parlamenta kopumā attiecībās ar padomu. Paldies! Thank you, Chair, ladies and gentlemen. Paldies, dāmas un kungi, godējumie parlamenta deputāti. Ar lielu prieku atkal esmu šeit eh, Inta komitejā, lai ziņot par tirsniecības politikas attīstību Zviedrijas prezidentūras laikā. Un iesākumā es gribētu apsveikt eh, komiteju, eh, komiteju un visus deputātus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un eh, līdz ar to INTA komitejai būs aizvien eh, pieaugošāka loma tirsniecības politikā. Komiteja eh, tagad kopīgi ar padomi un komisiju aktīvi var sniegt savu devumu Eiropas Savienības lomas stiprināšanā, veidojot un stiprinot globālo tirzniecības sistēmu un mūsu tirzniecības attie attiecības. Jūsu gūtā pieredze šajā jomā būs ļoti noderīga un ir E, pašsaprotami, ka Zviedrijas prezidentūra ir koncentrējis savu uzmanību prezidentūras laikā uz e, finanšu krīzes risināšanu. Un izrādījies, ka šī recesija ir e, visilgākā un dziļākā mūsu paudz, mū, pēdējo paudžu gaitā. Ekonomiskās prognozes rāda, ka pasaules ekonomika pamazām sāk atgūties Un iespējams, ka vissliktākā krīzes daļa jau ir aiz muguras. Tomēr atgūšanās process ir ļoti trausls, un mums ir jāvairās no situācijas pasliktināšanās darba tirgu. Prognozes rāda, ka vairāk riski, eh, ieskaitot augstu bezdarbu, un darba vietu skaita samazināšanos ir iespējami. Tādējādi tas var eh, radīt spiedienu uz protekcionismu un izolacionismu. Tāpēc mēs aicinām sadarbību pasaules lielākos tirzniecības partnerus. Pagājušajā nedēļā es eh, piedalījos Ženēvā eh, PTO konferencē un šķiet, ka ir gūts konsensus par PTO lomu lai varētu sniegt tās devumu e, ekonomikas atvesļošanas pasākumos. Un it īpaši, it īpaši šī organizācija ir strādājusi, lai, e, lai varētu izvairīties no protekcionisma. Man kā tiešniecības ministrei pirmā eh, prioritāte. E, bija darīt visu, kas ir manos spēkos, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienība paturētu savu tirgu atvērtu un izvarītos no protekcionismu. Un ar gandarījumu var sacīt, ka šī sarežģītā perioda gaitā Eiropas Savienība ir apliecinājusi eh, vadību un konstruktīvu attieksmi tirzniecībā, kā arī eh, izvairīsies no vilinājumiem iekrist eh, protekcionismu tīklos. Mēs lepojamies ar to, ka varējām kalpot kā pozitīvs piemērs. Mēs esam spēruši svarīgus soļus, lai izveidotu ārējās di dimensijas un lai veidotu veiksmīgi tālāk attīstītu Lisabonas eh, stratēģiju, kā arī gribu eh, pa, uzteikt Eiropas atvērtību, kā, jā, kā eh, tas tika norādīts decembra konkurences padomas secinājumos. Tāpat arī mēs cieši sekojām uh, Eh, mūsu tirzniecības partneru daram. Dalībvalstis kopīgi ar komisiju, ar uzņēmējdarbības kopienu un mūsu tirgus piekļuvas grupām trešajās valstīs eh, turpina uzraudzīt eh, uzņēmējdarbības vidi mūsu eksportētājiem būtiskākajos tirgos, lai nodrošinātu to, ka šie tirgi paliek atvērti globālā līmenī DDA ambiciozi secinājumi norāda, ka e, mēs turpinām strādāt globālā mērogā pret e, protekcionismu, un tāpēc DDA ir e, galvenā prioritāte starptautiskajā tirzniecībā. Kā arī tāpēc mūsu Eh, uzdevums ir izvairīties no politiskā eh, spiediena un eh, veiksmīgi virzīt sarunu procesu. Tas nozīmē turpināt mudināt galvenos tirdzniecības partnerus iesaistīties Dohas programmā un arī mums ir jānodrošina tas, kā iesāktās, iesāktie darbi netiek pamesti novārtā. E, kopīgi ar komisiju mums ir jāvirz Dohas e, programma pareizā e, virzienā. Būtisku darbu mēs paveicām Pitsburgā un domājam, ka nākamais būtiskākais darbs tiks paveikts līdz 2000, 2010. gada beigām. Tādējādi tas būtu ļoti nozīmīgs veikums vēsturē noslēdzot sarunas ar Korejas e, republiku, mēs esam panākuši vienu no vislielākajiem Eiropas Savienības tirdzniecīskiem sasniegumiem. E, šeit mēs saskaramies ar ļoti lielu tirdzniecības e, potenciālu, kur mēs varēsim nodrošināt savstarpēji izdevīgus nosacījumus abām pusēm. Tāpat arī austrumu partnerības stiprināšana ir bijusi viena no Zviedrijas E, prezidentūras prioritātēm. Ļoti svarīgi ir e, stiprināt Eiropas Savienības tirdzniecības politiku šajā reģionā. Direktīva apspriešana šo, e, šo tiek un, un tirdzniecības nolīguma apspriešana notiek ar Armēniju, lai varētu nodrošināt brīvās tirdzniecības nolīgumus, kas būtu visaptvaroši un izdevīgi abām pusēm. Tāpat arī Ukraina ir viens no būtiskiem partneriem uh, un arī ļoti nozīmīgs spēlētājs mūsu enerģijas e, piegādē. Tāpat arī ir jāstrādā pie divpusējām e, attiecībām. Ļoti būtisks tirdzniecības partners Eiropas Savienībai ir e, Krievija, kas ir arī nozīmīgs ekonomikas spēlētājs ārpus PTO, un mums ir jāatrisina būtiskākie tirsniecības jautājumi ar šo valsti. Tāpat arī mēs esam eh, krieti vien pavirzījuši, pavirzījušies uz priekšu brīvās tirsniecības eh, nolīguma ziņā ar Indiju, un samits ar Indiju eh, deva iespēju virzīt šīs sarunas uz priekšu. Tālāk, Dienvidaustrumāzijā. Uh, mēs varam drīzumā noslēgt divpusējās attiecības ar ASEAN valstīm un e, slēgt un stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju ar paaugst, e, eh, paaugstinātu tirgus pieeju Āzijās. Tālāk sarunas ar Peru un Kolumbiju arī ir krietni vien pavirzījušās uz priekšu, un Eiropas Savienībā ir jādara sava, sava darba daļa, lai varētu nodrošināt virzību uz brīvās tirzniecības E, nolīgumu noslēgšanu visā reģionā. Tāpat arī asociācijas nolīgumu noslēgšana ar Centrālamerikas valstīm notiek šobrīd. Diemžēl pēdējie notikumi Hondurasā mums, e, mums piespieda atlikt šīs sarunas uz vēlāku laiku. Un situ, situācija ir jāatrisina e, pirms Eiropas Savienība var šīs sarunas turpināt. Tāpat arī ievērojams progress ir panāks mūsu sarunās ar Kanādu un viens, viena no sarunu kārtām ir pabeigta. Tāpat arī ar prieku atzīmēju to, ka formāli tiek parakstīts vidusposma nolīgums ar, ar Papua Jaungvinēju, Maurīciju salām, Zimbabvi, Madagaskāru un Seišeļu salām. E, turklāt rudenī mēs organizējām pirmo transatlantisko ekonomisko padomi ar jauno savienoto valstu administrāciju. Te, e, šajā e, reizē mēs apspriedām e, būtiskas jautājumas tādās jaunā aktivitātēm ar marķēšanu un nanotehnoloģijas, lai varētu attīstīt konkurēt spējīgu pieju tirzniecībai. Tāpat arī ļoti nozīmīgi ir izveidot Eiropas Savienības Savienoto Valstu inovāciju dialogu, lai varētu veicināt eh, ražotspēju un uzņēmēju darbību. <coughs> Eight, uh, Tāpat arī Eiromed eh, ministra padome notika šeit Briselē vakar cita starpā. Uh, mēs apspriedām eh, ceļu kārti pēc 2010. gada, lai varētu sasniegt galvenos mērķus, veidojot eh, plašu eiro med brīvās tirzniecības zonu. Context... Un šajā kontekstā ar lielu gandarījumu es gribu atzīmēt eh, to, ka tiek pārgriezta sarkanā lentīte Eiromēdz eh, tirdzniecības attīstība iedošanā un Eh, lieli ieguvēji būs mūsu Eiromed tirdzniecības partneri, tas palīdzēs samazināt birokrātiju, un es domāju, ka šādi pasākumi notiks arī eh, veiksmīgi tuvākajā laikā. Daudz ir paveikts, lai mazinātu korupciju un cīņā pret korupciju. Vislielākie globāli instrumenti mūsu rīcībā ir apvienoto nāciju eh, konvencija pret korupciju ar gandarījumu atzīmēju to, ka e, konvencijas parakstītāju valstu konferencē Katārā Dohā mēs e, spriedām pār ieviešanas pārskatīšanu. Tas ir e, unikāls rīks no apvienoto nāciju perspektīvas. Un bez eh, Eiropas Savienības eh, pūliņiem šis darbs nebūtu eh, spēts paveikt. Tāpat arī jāatzīmē būtisku strīdu atrisināšanu starp Eiropas Savienību Brazīliju saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanos. Tāpat arī mums ir bijuši samiti ar Dienvidāfriku, Brazīliju, Savienotām valstīm, Indiju, Ķīnu, Krieviju. Un es gribētu arī uzsvērt vēl vienu ļoti būtisku jautājumu, eh, eh, kura sakarā tika noturēta konference Stokholmā attiecībā uz eh, uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām. Un šī E, šo konferenci apsveic ap, ārlietu, e, ārlietu padome. E, un konferences rezultāti tika publicēti paziņojumā, kas tika pieņemts kopā ar jauno Spānijas prezidentūru, kur pārņems šo jautājumu, lai varētu E, praktiski turpināt strādāt pie šiem jautājumiem. Tālāk runāt par pretviltojumu sarunām ir notikušas divas kārtas Zviedrijas prezidentūras laikā un diskusijas vērs uzmanību starp, starptautisko sadarbību, e, e, institucionāliem jautājumiem, kriminālām sankcijām, caurskatāmām darbībām un sarunu caurskatāmību. Un mēs ar e, cerībām raugāmies uz progresu Spānijas prezidentūras laikā un uz sarunu pabeigšanu 2010. gadā. Tirzniecības politika var atbalstīt attīstību. Konsekvence starp tirdzniecības un attīstības politikām ir ārkārtīgi būtiska, ja Eiropas Savienība vēlas būt par ticam partneru attīstības valstīs. Tāpat arī padomu secinājumi pār konsekvenci un attīstību tika pieņemta novembrī, un šeit ir norādīts vairākas prioritātes attiecībā uz eh, tirdzniecību un attīstību, kā eh, piemēram uzlabota pieeja attīstības valstīm, to eksportā uz Eiropas Savienību, būtiski jautājumi, lai varētu e, risināt noturīgas attīstību un aizstāvēt intelektuālā īpašuma tiesības, atbalstot inovācijas, investīcijas un attīstību. Un es uzskatu, ka tas palīdzēs mums koncentrēt uzmanību uzmanību uz darbu nākotnē, uz tādiem jautājumiem, kas ir cieši saistīti ar tirdzniecību un attīstību, paturot prātā to, ka attīstības dimensija ir jāatspoguļo visās tirdzniecības politikas jomās. Tirdzniecības politika un klimata pārmaiņas ir vēl viens svarīgs eh, ko, eh, konsekvents politikas jautājums, kas ir jāatspoguļo eh, Um, kur jāatspoguļo mūsu pūliņi cīņā, uh, cīņā pret klimatu pārmaiņām, lai varētu uh, mazināt, mazināt uh, oglekļa izmekšu apjomu, nodrošinot videi draudzīgus produktus un pakalpojumus Eiropas Savienībā. Tāpat arī mēs esam sadarbojušies ar citām valstīm, lai uzsāktu dažādas iniciatīvas šajā jomā par šo jautājumu mēs vietojamies arī PTO. Un klimata, sagaidot klimata sarunas, mēs eh, uzsveram to, cik eh, būtiski ir atbalstīt inovācijas un investīcijas eh, cīņā pret klimata pārmaiņām. kā arī eh, šajos pasākumos eh, plaši piedalās eh, attīstības valstis. Un mēs ceram, ka tuvāko gadu laikā mēs veiksmīgi varēsim risināt klimata jautājumus. Un visbeidzot, es norādīju, cik svarīgi ir uzsākt sa, uzsākt sarunas par globālas tirdzniecības sistēmas nākotnē. Par pamat eh, eh, pārveidēm, kas ir notikušas globālā ekonom, eh, ekonomikā pēdējo gadu laikā. Uzņēmēju vidas darbība ir būtiski mainījusies, un tirdzniecība vairs nav tikai ierobežota aktivitāte starp divām valstīm. Lielākā daļa ekonomisko spēlētāju šodien ir atkarīgi no globālām ražošanas un piegādes ķēdēm, un mums ir jānodrošina tas, ka starptautiskā tirdzniecības sistēma Eh, palit, eh, darboties spējīgi šajā jaunajā ekonomiskajā vidē. Un mēs esam noturējuši auglīgu eh, diskusiju formālās Eiropas Savienības tirdzniecību ministru pusdienā septembrī. Un 7. pētījo ministru konference arī bija lieliski iespēja, lai varētu apspriest daudzpusējo tirdzniecības sistēmas darbību kopumā. Un kļūst aizvien skaidrāks, ka aizvien vairāk cilvēku atzīst nepieciešamību pēc jaunas domāšanas veidu, un es esmu pārliecināta, ka visi kopīgi mēs varam virzīt šīs debatas tālāk. Man pārliecība ir, ka ar proaktīvu, konsekventu tirzniecības politiku mēs varēsim nodrošināt izaugsmi un labklājību mums visiem, un tāpēc es cerīgi raugos uz sadarbību ar parlamentu pār šiem svarīgiem jautājumiem. Un E, tagad es gribētu jums visiem pateikties, ka mani uzklausījāt un cerīgi raugos uz jūsu jautājumiem, komentāriem no jūsu puses e, saistībā uz mūsu prezidentūras laikā risinātiem jautājumiem. Paldies! You, minister. Now... Paldies, ministrs Kundze! Un tagad laiks ir jautājumiem un atbildēm. Un es gribētu sākt kā priekšsēdētājs pats uzdodot uh, jautājumu mūsu viešņai. Jūs sākumā teicāt, tātad, ka Zviedrijas prezidentūras uh, sākumā Jūs runājat par prioritātēm, bet šķiet, ka te nav panākts progress. Mēs nesen bijām Ženēvā, un uh, tātad runājot par Dohas uh, sarunām, mēs redzam, ka tur vēl ir uh, tāls ceļš ejams. Uh, kā jūs vērtējat uh, Dohas sarunu kārtu un uh, kādi varētu būt iemesli šīm te problēmām un uh, šiem kavējumiem? Un vai tas ir īstenojami šie te Dohas sarunas kārtas secinājumi? Un tagad dodu vārdu uh, Kazāka kungam no Alde grupas lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ministres kundze, es gribētu sākumā pateikties par visiem tiem centieniem, kādus jūs un Zviedrijas prezidentūra esat uh, veikuši jūsu uh, prezidentūras laikā Eiropas Savienībā. Un šie centieni, lai turpinātu ceļu uh, sarežģītos, ērkšķainos jautājumos. Uh, lai kopējo tirdzniecības politiku īstenot un redzam šīs ļoti atšķirīgās lietas un pieejas, kādas ir starp dažādām valstīm un dažādiem iesaistītiem šajos jautājumos. Es gribētu atgādināt arī to, ko jūs mums teicāt pēdējās tikšanās reizē ar jums septembrī par jautājumu, kas skar brīvās ticniecības līgumu ar Dienvidu Koreju. Toreiz jūs teicāt, ka tā ir ļoti tāda augsta prioritāte Eiropas Savienībai ar potenciālu. Jūs toreiz runājat par potenciālu, kā arī šodien, kā Tas ir ļoti liels eh, potenciāls eh, importētājiem un eksportētājiem Eiropā, bet jūs atzināt arī, ka Zviedrijā ir tikai divi uzņēmumi auto eh, ražošanas jomā, proti Saab un Volvo, mm, kuros strādā 4700 cilvēku, un tie riskē zaudēt darbu. Toreiz jūs teicāt, ka bija iespēja, ka tā nav problēma, ka ir iespēja, ka Uh, šīs darbvietas tiktu radītas citās rūpniecības jomās, inovācijās, pētniecībā, zinātnē un tā tālāk. Tātad pēc četriem mēnešiem vai jūs aizvien vēl domājat, ka šī vienēšanās ir uh, uh, nāk par labu Eiropas Savienībai vai aizvien vēl ir atšķirības uh, dalību valstu vidū par šīs vienošanās lietderību? Un no komisijas puses, eh, ko komisija taisās darīt, lai saglabātu eh, klauzuli, šo mm, saglabāšanas klauzuli un arī eh, darbotos īstermiņā pirms šī saglabāšanas klauzula sāk darboties. Un otrs jautājums. Par attiecībām ar Ukrainu. Jūs zinat, ka Ukraina Eh, bloķē Melnkalns eh, iestāju PTO eh, iemeslu dēļ, kas nav īsti labi pamatoti, bet visdrīzāk arī Serbijas iespējā. Vai jūs domājat, ka Eiropas Savienībai būtu jārēģē, jā, īsteno starpnieka loma šajā jautājumā? Un trešais jautājums - attiecības ar Krieviju. Mēs uzzinājām, ka Krievija plāno. Uh, noslēgt ar Kazahstānu un Baltkrieviju muitas uh, uniju, un tas varētu kavēt iestāju, uh, uh, Krievijas iestāju PTO. Vai Eiropas Savienībai būtu jārēģē? Un kas būtu jādara šai ziņā? Un pēdējais jautājums attiecībā uz Lisabonas līguma stāšanos uh, spēkā. Mums jau ir šī desmitā diena, kad uh, līgums ir stājies spēkā oficiāli. Vai jūs domājat, ka vajadzētu papildu centienus, lai starp trim uh, lielākajām institūcijām īstenojot šo uh, līgumu, proti parlamentu komisiju un padomu, būtu nepieciešams papildu mandāts? Paldies! Paldies, tā kā daudzi grib izteikties, lūdzu jūs izteikties pēc iespējas īsāk. Tagad uh, Maikls Fairā arī no Alda grupas, lūdzu. Jā, Fosicenda. Jā, priekšsādātāja kungs, uh, ministras kundze, gribētu vispirms izmantot iespēju un uh, pateikties jums un Zviedrijas prezidentūrai par veiksmīgo darbu pēdējo mēnešu laikā. Uh, Mums kā parlamentāriešiem līdz ar 1. decembru un Lisabonas līguma stāšanos spēkā ir eh, tiešām tagad sācies tāds eh, svarīgs posms un par, tāpēc gribētu jums pateikties par šo darbu. Kā eh, delegācijas biedrs Ženēvā PTO sanāksmē jums gribētu uzdot jautājumu. Tur no uh, Paskāla Lamī Lamī un mūsu komisārs Fišers Bolas izteikumiem mēs uh, guvām uh, iespaidu, ka trijos, četros turpmākajos mēnešos uh, būtu svarīgi ar politisko grību vēl mēģināt vēl atbalstīt šo Dohas sarunu kārtu un censties to noslēgt. Un ka Eiropas Savienība arī gribētu darīt visu, kas ir tās spēkos, lai panāktu progresu Dohas attīstību. Un tā arī priekšsādātājs to teica, un tāpēc mans jautājums. Alde politiskā grupa savā rezolūcijā par Dohas sarunu kārtu ir teikusi, ka Eiropas Savienībai vajadzētu veidot tiltu starp ASV no vienas puses un uh, attīstības valstīm no otras puses. Vai jūs uh, varat kaut kā iedomāties, ka Eiropa Eh, Eiropadome sava mandāta ietveros eh, uz, uzdod tā kā komisijai šādu tiltu funkciju. Paldies! Dankeschön. Paldies! Bertens Langers no sociāldemokrāta grupas. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsētāja kungs, ministrs kundas, sirsnīgs paldies par uh, jūsu teikto. Gribētu par diviem jautājumiem uzdot uh, uh, manus jautājumus. Jūs uzsvērāt to, ka tirdzniecības politika ir arī attīstības veicinošs faktors. Nu, vismaz tā būtu jābūt. Un, protams, uh, ievērojot to, ka Eiropas uh, Savienība ar Andu valstīm diskutē par mm, vienošanos jāievēro. Jūs to tā ļoti korekti aprakstījāt, bet kritiski vēlos uzdot jautājumu, vai šis ceļš patiesi ir tik labs, vai tā ir taisnība, ka Eiropas Savienība mm, attiecībā uz abām Andu valstīm, ar kurām vēl tiek risinātas eh, sarunas pretrunā ASV, uh, vēlas garāku patentu aizsardzību uh, medikamentiem, lai nepatentētie medikamenti nevarētu laist, tik laist tirgū tā, kā tas tagad ir. 70% no visiem medikamentiem tirgū ir nepatentētie, un kādēļ Eiropas Savienība prasa, lai uh, patenta aizsardzības termiņi tiktu pagarināti. ASV prasa laikam 10 gadus un Eiropas Savienība 15. Un kā izskatās ar. Uh, mazo lauksaimnieku un lauksaimnieku apvienību tirdzniecību tiesībām uz zemes izmantošanu vai noslēdzot šo līgumu tiktu iznīcināt šo mazo uh, lauksaimnieku eksistenci. Un kādas ir sociālās tiesības? Šis jautājums tieši Kolumbijā. Kolumbija ir valsts, kurā zinām, ka arotbiedrību tiesības uh, ļoti uh, Smagi tiek pārkāptas 70% no mm, vardarbības pret arotbiedrību darbiniekiem notiek Kolumbijā, un man nav nekādas izpratnes par to, ka pat ASV kongress un parlaments Kanādā un Norvēgā uh, apstā, apstādina brīvās tirdzniecības uh, līguma sarunas, kamēr arotbiedrību uh, tiesības netiek uh, ievērotas uh, Kolumbijā un kādēļ padomu šajā jautājumā aizvien vēl mm, turpina aizsākt to ceļu. Un ja mēs nopietni domājam to, ka tirdzniecība ir saistība ar attīstību, tad arī attie, sarunās ar Andu valstīm jā. Uh, aizsākt cits kurs. Un otrkārt, um, turpinot abu iepriekšēju runātāju teikto, ko padomi konkrēti ir uh, darījusi uh, to pasākumu jomā, lai Lisabonas līgums tiktu ieviests. Kā parlaments uh, no parlamenta puses nākotnē tiks iesaistīts mandātu uh, izsniegšanā sarunu vešanai par tirdzniecības nolīgumiem. Un vai parlaments uh, būs vienlīdzīgs diskutētājs 133. panta eh, ietvarā šajā komitejā. 133. panta komitejā. Un eh, vai eh, būs novērotājs šajā 133. panta komitejā. Tātad, nu, Lisabonu piepildīt ar uh, aktīvu darbību un īstenu dzīvību, tas ir mans otrais jautājums. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad vārds Davidam Vārtinam, arī no sociālies demokrāta grupas. Paldies, es neatbalstīšu, ko teica mans kolēģis, bet es viņam piekrītu par Kolumbiju un brīvās tirsniecības nolīgumu. Gribētu teikt, ka es nedomāju, ka, neva, ka mēs kaut kā varam attaisnot mūsu um, Nu, brīvās aizniecības uh, nolīgumos, ka ir trips plus klauzulas, bet padomu joprojām cenšas uh, iekļaut šādas klauzulas. Parlaments vienmēr ir teicis, ka tas nav pieņemam, ka brīvās tiesniecības nolīgumā tas uh, ir iekļauts. Bet es gribēju jautāt par Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā jūsu uh, Mm, prezidentūras laikā, vai padomē ir bijušas kaut kādas detalizētas uh, diskusijas par jauno parlamenta lomu saistībā ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, vai jūs esat uh, pētījuši, kā varētu veidoties attiecības uh, starp mūsu institūcijām par privās tiesniedzības nolīgumiem, mums, piemēram, jādod piekrišana. Um, Kāds ir jūsu viedoklis, vai mēs vairāk iesaistīsimies arī mandātu sastādīšanā nākotnes eh, BTN sarunām un eh, kā mēs varam iesaistīties šajā procesā, lai beigās eh, nebūtu atšķirības starp parlamenta gaidām un rezultātu? Un runājot par tarifu pielāgojumiem, Eh, šodien mēs runāsim par banānu nolīgumu. Es zinu, kāds ir mans viedoklis, eh, proti, ka um, parlamentam tas ir jā, jāratificē, bet vai padome ir apspriedusies par šo jautājumu, vai šeit būs konsultēšanās ar parlamentu? Tātad, kāds ir jūsu viedoklis? Par Koreju. Mēs esam jau par to runājuši, tāpēc detalizēti par to nerunāšu, bet vai jūs pieņemat, ka visas institūcijas, bet uh, Uh, primāra komisija un padome uh, nav spējušas parādīt, kādi ir plusi uh, BTN ar Koreju. Tātad jūs zināt, ka Eiropas Savienība būs lielieguvēja lauksaimniecības jomā. Tas varbūt nav īpaši pierasti, bet uh, mēs būsim arī liels ieguvējs uh, vīna un uh, spirtoto dzērienu jomā un medikamentu jomā. Un mēs uh, arī aizsargāsim savus geogrāfiskās norādes, uh, pakalpojumu nozare, banku nozare. Uh, būs liela ieguvēja, jo viņi iegūs pieeju Korejas tirgumu, bet nekas no tā netiek īsti skaidrots. Uh, Un Kopenhāgenes pētījums uh, saka, ka uh, tas varētu būt vērts 90 uh, eh, miljārdus eiro Eiropas ekonomikai. Mm. Paldies, David. Kāders Ārīfs arī no sociāldemokrātiem. Ça marche. Tagad darbojas mikrofons priekšsēdētājs. Ministrs kundze, paldies par jūsu izklāstu. Eh, ar gandarījumu uzklausīju atsevišķus jūsu izteikumus, ir tīpaši par eh, koherenci konsekvences, pie tiem atgriezīšos. Tomēr ļoti daudz mums ir tādu domstarpību. Es tagad at, eh, par, runāšu par Kolumbiju. Jūs paudāt gandarījumu, ka sarunas ar Kolumbiju Peru turpinās, un tajā pašā laikā Kolumbijas jautājums mūsu grupā. Tas arī tika paugsts sociāldemokrātu grupā. Uh, un, manuprāt, arī to daudz atbalsta vienošanās tādos apstākļos, kādos dzīvo it īpaši. Kolumbijas arotbiedrība biedri mums ir nepieciešama, un es galīgi nevaru saprast šo maigo valodu, eh, kurā jūs eh, no vienas puses paužat, ka ir jāizstāv eh, cilvēku tiesības, bet katru reizi, kad mēs saskaramies ar tirdzniecības nolīgumu, nolīgumu realitāti, mēs, mēs aizslaukam projām visas šīs cilvēku tiesības un arotbiedrību tiesības. Un Eh, šobrīd eh, ir liela, ļoti liela kavēšanās šajās valstīs ar situāciju, kāda ir Amerikā, Kanādā, tas attiec gan uz Kolumbiju, gan Peru, gan uz Šrilanku. Otrs jautājums par Dienvidu Koreju. Eh, šeit mums ir ļoti liels domstarpības. Runājot par konsekvenci, atkal. Uh, Es gribu norādīt, ka mēs esam paredzējuši uzklausīšanu kopā ar citām eh, komitejām, lai varētu eh, pētīt, kā saikni var eh, izveidot starp lauksaimniecību, tirzniecību, rūpniecību. Un Davids jau Dienvidkorejas gadījumā norādīja, ka ir atsevišķas priekšrocības, atsevišķi trīkumi, un šeit mums ir jāizprot, Eh, tas kādā veidā, tas tiešā veidā ietekmē mūsu pilsoņus, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Trešais elements ar Āfrikas valstīm nolīgumiem. Eh, daži no mums pirms pāris dienām apmeklēja Luandu AKK ietvaros, un mēs redzam, ka neviena no Āfrikas valstīm, vismaz parlamentārajās organizācijās, nav apmierināta šodien ar divpusējiem nolīgumiem, jo reģionāla integrācija cieš fiasko un arī uh, E, e, e, vidusposma parakstītāja valstādes kā Kodivāra, kas ir pavirzījušās uz priekšu un kur mēs redzam vismaz kādu, kādu virzību uz priekšu, tomēr uzskat, ka e, neveiksmi ir pilnīgi un es gribētu dzirdēt jūsu, jūsu iespaidus un viedokli, kāds ir padomē. Un visbeidzot, e, tirzniecības un attīstības politika šajā sakarā es gribētu jūsu pozīciju par faktu, ka tiek norādīts, ka ir jāsniedz attīstība palīdz, e, e, palīdzībai, palīdzība attīstībai, bet tajā pašā laikā pietrūkst līdzekļu. Un gribu norādīt, ka lielākā daļa palīdzību tiek novirzīta e, tirzniecības politikai, bet tādos jautājumos, kā veselības aizsardzība, izglītība, lauksaimniecība valstīs, kas nav visai attīstītas, neparedzot papildus budžetu, ir visai sarežģīti, un es gribētu dzirdēt jūsu pozīciju, un arī eh, domāju, ka jābeidz izmantot šī dubulta valoda par dāstumu no vienas puses un, un budžeta trūkumu no otras puses. Manuprāt, tas nesaskan kopā. Paldies. Paldies, Kader. Un nākošais Helmuts Šulcs no Goja. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mrs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kundze. Man šķiet, ka mēs jau daudz jautājumus uzdevām par uh, Eh, runājot par attīstību un starptautisko tirzniecību un palīdzību tirzniecību ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Šodien, kad mēs skatām starptautiskās tirzniecības eh, jautājumu šajā krīzes situācijā, kurā vēl aizvien mēs visi atrodamies, krīze nav galā un viss vieglāk ievainojamākās valstis tās skar visvairāk. Mēs ehm, parlamentā ar lielu interesi uh, E, izskatījām deve ziņojumu par e, finanšu krīzes ietekmu uz attīstības valstīm, un arī jūs norādījāt, un arī kolēģi pieminēja to, ka attīstība un tirzniecība ir Zviedrijas e, prezidentūras viens no koncentrēšanās, uzmanības koncentrēšanās punktiem. Un mēs Ehm, mēs eh, gribētu izprast, eh, kāda, kādu pozitīvu devumu būtu devusi šeit Dohas eh, da, programma. Un es gribētu uzdot mazliet detalizētāk, kā jūs saistāt pašreizējo kārtu un pašreizējās sarunu kārtas rezultātus ar nākamo uh, Zviedrijas prezidentūras darbu, kas uh, detalizētāk varētu strādāt pie šīm attiecībām starp tirzniecību un attīstību. Un es gribētu uzsvērt to, ka mums ir e, jāapzinās, cik nozīmīgs var būt eksporta tirgus, kā arī cik nozīmīgi varētu būt atsevišķi produkti, piemēram, kafija attīstības valstīs Un mums ir jāapzinās eh, trešo valstu interesētību tirzniecībā. Tālāk, kā jūs konkrēti un precīzi gatavojat eh, pamatu, eh, pamatu startautiskai tirzniecībai Lisabonas līguma ietvaros jo es vēlos uzsvērt, ka šeit parlamentā mums ir jārisina nākotnes izaicinājumi un jautājumi, pie kuriem strādā vēl aizvien prezidentūra, un mēs gribētu dzirdēt vairāk piemērus, kā prezidentūra kopīgi ar komisiju īstenos Lisabonas līgumā nospraustu un visbeidzot jau par banānu nolīgumu runājot, es gribētu koncentrēt savu uzmanību šo jautājumu. Kā? Ja e, e, ja ir apliecinājumi, ka Dohas kārta nevirzās, saruna kārta nevirzas uz priekšu, kā varētu tikt iespējamie strīdi šeit atrisināti. Manuprāt, tas ir, e, tas rada ļoti, izai, ļoti izaicinājumiem pilnu situāciju Zviedrības prezidentu. Now to close the list, uh, Marija. Lai noslēgtu, lai noslēgtu sārakstu no sociālistiem uh, Aluņa nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētāji, paldies Zviedrijas pres, prezidentūrai. Paldies, uh, kas sniedzāt skaidrojumu. Taču es gribētu vairāk dzirdēt par noturīgu attīstību, kur ir iekļauts nolīgums ar Kolumbiju, kas dot iespēju izveidot dialogu Eh, taiskaitā cilvēktiesībās un katrā ziņā eh, Eh, nolīgums ar Kolumbiju būtu daļējs un nevis asociācijas nolīgums, mums dotu iespēju kaut kādā veidā stiprināt eh, ietekmi no Eiropas Savienības eh, puses, lai veicinātu un uzlabotu cilvēktiesību stāvokli Kolumbijā, kā arī um, ILO nostādnes darba jomā. Un tādā veidā mēs varētu izdarīt lielāku spiedienu uh, Eh, spiediens Kolumbiju. Runājot par banāniem, ir nozīmīgi tas, ka eh, tiktu parakstīts šis nolīgums visdrīzākajā laikā, lai varētu tikt galā ar iepriekšējiem konfliktiem, un tas dotu iespēju vai atbloķētu citu no divpusējo nolīgumu parakstīšanu eh, no Eiropas Savienības puses. Paldies! This... Paldies! Un tādējādi Mēs esam uzklausījuši runātājus, dodam vārdu viesim atbildēt uz jautājumiem. Thank you. Paldies. Un paldies par visiem šiem jautājumiem. Man ir septiņas minūtes, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, bet no nu, es darīšu, ko varēšu. Un sākumā gribētu sākt ar šo te vispārīgāko jautājumu par Dohas sarunu kārtu, ko uzdev priekšsēdētājs, un ka nav panākts progress. Un es gribētu teikt, ka, jā, nav nekāds milzīgs projek, progress, bet nav arī pilnīga apstāšanās. Esmu ļoti lepna ka Eiropas Savienība uh, nemainīja savas pozīcijas un uh, joprojām uzstāja, ka mēs vēlamies, lai tiktu Uh, pa, pabeigts Dohas sarunas. Mums bija uh, vispārēja lietu padome pirms uh, šīs sarunu kārtas, un mēs arī vienojāmies, ka mēs vēlamies, lai tiktu pabeigta sarunu kārta 2010. gadā. Bet ir arī citi partneri šajā procesā, kas nav uh, tik labi sagatavojušies galīgajām sarunām vēl. Uh, un mēs zinām, ka ASV ir jāformulē jauna tirsniecības politika, lai nāktu uh, pie sarunu galda ar skaidru mandātu. Šobrīd viņiem šāda mandāta nav, vienkārši tas ir jāapzinās. Un pirms tas notiks, uh, mēs neredzēsim arī, uh, ka Ķīna, Brazīla vai Indija piekāptos kaut kādos jautājumos. Un svarīgi ir arī minēt to, ka nevajadzētu uh, rādīt ar pirkstu vienam uz otru šajās sarunās. Tas nekādā ziņā nenāktu par labu veiksmīgam sarunu rezultātam. Mums drīzāk ir jāraugās, kā mēs varētu aicināt uh, šīs valsts atkal atgriezties pie sarunu galda, uh, varbūt nedaudz piekāpties, atgādināt, ka te ir runa par attīstību un uh, arī transatlantiskā ekonomikas padoma varētu viena vieta, kur kontaktēties ar ASV un runāt ar viņiem, jo mums būs vajadzīgi visi šie partneri, lai vienotos par vienotu rīcību Dohsar un kārtā. Un es joprojām ticu, ka tā ir pirmā, otrā un trešā prioritāte, jo tas būtu spēcīgs signāls uh, jo īpaši pēc šīs te ekonomikas krīzes. Un uh, tas veicinātu tirzniecību pasaulē, un tas nāktu par labu visām valstīm. Un gribētu minēt arī vienu ļoti pozitīvu zīmi tagad uh, sēdē Ženēvā. Uh, bija tā, ka uh, ja, attīstības valsts un vismazāk attīstītās valstis uh, Uh, bija ļoti saskaņotas savā starpā un tās runāja vienā balsī uh, par to, ka uh, tām visām šis nolīgums ir ļoti vajadzīgs, un tas bija pozitīvs signāls. Un tad bija komentāri par Dienvidkorejas nolīgumu un cik tas ir svarīgs. Un es arī minēju, ka tas ir spēcīgs signāls, ka to varēs noslēgt uh, um, e, jo īpaši tagad ekonomikas krīzes apstākļos tas būtu svarīgi. Un tad man varbūt jālabo viena lieta. Es neteicu, ka tā nav problēma Zviedrijā. Uh, šie te 4700 cilvēku, kas ir zaudējuši darbu, tā, protams, ir problēma, bet uh, to nevarēs atrisināt arī ar uh, Um, nodokļu maksātāju naudu, nopērkot šos te autoražotājus. Tas nav pareizais veids, ko mums kā valdībai vajadzētu darīt, ir piedāvāt citas iespējas, lai radītu darba vietas citos sektoros, lai pārstruktūrētu šo uh, nozari, jo tur ir vēl ļoti uh, labas uh, daļas, piemēram, pētniecības un attīstības daļa, uh, ko noteikti vēl varētu paplašināt un attīstīt. Un es domāju, ka ir svarīgi teikt arī, ka uh, Tā ir struktūrāla problēma, šī te sāba problēma. Un eh, tas nekāda nav saistīts ar Dienvidkorejas nolīgumu. Tās ir divas atšķirīgas lietas, un to ir nopietni no, pareizi jāsaprot. Tika minēts arī uh, automobīļu industrijas uh, nolīgums un Dienvidkorejas nolīgums, Mār Devits Mārtins un citi to minēja. Uh, tad, tad varbūt mums vajadzētu iedzināties detaļās, kad ir runa par Dienvidu Koreju. Gribu teikt, ka uh, Koreja ir ceturtais lielākais Eiropas Savienības tirzniecības partners, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un uh, mums ir uh, pieaugums 10% gadā kopš 2003. līdz 2007. gadam bijis, un šis brīvās tirzniecības nolīgums uh, būtu ļoti būtisks sasniegums globālās Eiropas darba kārtībā un arī, protams, ļoti spēcīgs signāls, ka mēs varam vest šādas sarunas un ka mēs gribētu to turpināt ar citām valstīm. Vajadzētu minēt arī to, ka te ir runa arī par daudziem citiem sektoriem, kā uh, tas tika ļoti labi izskaidrots, un es varu tikai piekrist, simtprocentīgi piekrist, ka uh, visi ir pievērsušies automobīļu uh, ražošanas sektoram, kaut gan šeit ir runa par tik daudziem citiem sektoriem, kas mums ir svarīgi, un ka tas ir nolīgums, kas nāks par labu abām pusēm. Un vajadzētu pavisam īsi minēt arī uh, šo te uh, muitas nodavu atmaksu un uh, drošības klauzulu. Uh, kas eh, tika apspriesta rudenī. Un kompromiss eh, nozīmē to, ka tātad Koreja jau tagad ļauj uh, muitas nodeva atmaksas, un uh, es domāju, ka šīs brīvās tirzniecības nolīgums izveidos uh, mehānismu, kas risinās Eiropas Savienības uh, problēmu zināmā mērā. Daži teica, ka tas nav efektīvi, tam negribētu piekrist. Ļoti svarīgi ir tas, ka šī mehānisma efektivitāte būtu jāizvērtē mums neatkarīgi, un tā ir daļa no BTN ieviešanas noteikumiem un visas dalībvalstis ir apņēmušās ieviest šo nolīgumu. Eiropas Savienība varēs ravu muitas nodevas atmaksas prasi, praksi arī brīvās iesniecības nolīguma ietvaros. Un tas noteikti ir arī precedents turpmākajiem brīvās tiesniecības nolīgumiem. Es domāju, ar to arī noslēgšu šo te auto nozars apskatu un turpināšu ar citiem jautājumiem. Attiecības ar Ukrainu un uh, ka viņi bloķē Melnkalnas iestāšanos. PTO ministru sanāksmē Ženēvē Eiropas Savienība atbalstīja Melnkalnas iestāšanos PTO un ļoti skaidri pateica, ka pieprasījums, ko ir iesniegusi Ukraina par Melnkalni, uh, nav pieņemams šobrīd. Tad mēs runājam par attiecībām ar Krieviju, par muitas savienību ar Baltkrieviju un Kazahstānu. Es domāju, ka, kā jau es sākumā teicu, ir svarīgi šos jautājumus skatīt. Eiropas Savienībai tas ir ļoti būtiski, lai Krievija iestātos PTO saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kā citas PTO dalība valsts, protams. Un um, ņemot vērā, ka ir atšķirīgi signāli un saistībā ar šo uh, muitas savienību ar Kazahstānu un Baltkrieviju, tad, tad nāk atšķirīgi signāli no Maskavas, tāpēc ir Eh, panākt, eh, svarīgi panākt skaidru signālu, ka Krievijai tā ir prioritāte iestāties PTO. Mums bija arī eh, nesen samīts ar Krieviju mm, Stokholmā, un mēs saņēmām skaidru signālu, ka Krievija vēlas turpināt iestāšanās sarunas PTO. Un tā to darīs kā viena valsts. Then uh, we had uh, a question uh, from... Uh, Tad bija uh, Langana kungs, uh, Langana kunga jautājums par trips un uh, attīstības jautājumiem un par Kolumbiju. Daudz no jums pieminēja Kolumbiju un par Lisabonas līgumu tika uzdot jautājumi. Tā tad, ja mēs eh, varētu sākt ar trips. Kā jau tas ir zināms, Eiropas Savienība atzīst, ka pieeja medikamentiem attīstības valstīs ir ļoti būtiska un uh, paziņojums par trips un pa, sabiedrības veselību ir būtisks un Eiropas Savienība nevēlas mazināt trips elastību Uh, ko var panākt ar reģionālām un nacionālām sarunām. Šī elastība ir ļoti svarīga, jo tas līdzsvaro šos nolīgumus. Bet tas uh, nenozīmē, ka nevar vest divpusējas sarunas. Ir jāveic izvērtējums katrā gadījumā atsevišķi, uh, ir jāvērtē katras valsts uh, attīstības līmenis. Un tad konkrēti par Kolumbiju. šis spiediens un uh, vārdarbība, kas uh, tiek izdarīta pret arotbiedrību pārstāvjiem, protams, joprojām rada bažas Eiropas Savienībai. Cilvēktiesību tiesiskuma un uh, pamatbrīvību ievērošana ir stūrakmens Eiropas ārpolitikā, un politiskais dialogs, ieskaitot arī cilvēktiesību jautājumus, ir neatņemama sastāvdaļa nolīguma ar Kolumbiju. Eiropas Savienība ir uzsākusi arī vietējo dialogu par cilvēktiesību jautājumiem Kolumbijā. Un vēl gribētu eh, personīgi piebilst, ka es tiešām ticu, ka tas ir ļoti būtiski, lai mēs būtu pārstāvēt šajās valstīs, lai mēs veicinātu tirzniecību, jo tādējādi mēs varam ietekmēt, eh, um, tātad Eiropas uzņēmumi var ietekmēt eh, šo te situāciju, tātad rādīt tādu kā piemēru, kā rīkoties cilvēktiesību jautājumos. Uh, un arī ieviest mūsu uh, korporatīvo sociālo atbildību. Tas ir labs piemērs, kā parādīt uh, cilvēktiesību īstenošanu dzīvē. Yes, and then, then uh, we had uh, the uh, um, Lisp Tad mums bija Lisabonas līguma jautājums. To, um, to start with... Sākumā gribu pateikt, ka man ir liels prieks, ka mums tagad ir jaunais līgums, un kā jau minēju savā ievadrunā, Eiropas parlamentam būs daudz lielāka ietekme līdz ar koplāmam procedūras plašāku izmantošanu. Un tāpēc arī ir tik svarīgi, lai parlaments, padoma un komisija sadarbotos ļoti cieši struktūrālā veidā, lai nodrošinātu efektīvu un bez traucējumu darba procesu. Noteikti būs diskusijas par, starp parlamentu un padomi, kā veidot diskusijas, piemēram, kad un kā parlaments tiks informēts par dažādiem jautājumiem. Un es zinu arī, ka šīs diskusijas jau ir sākušās. Un, kad ir runa par uh, informācijas apjomu un tiesībām uz informāciju, tad prezidentūras uzskats ir tāds, ka parlamentam būs tiesības saņemt tādu pašu informāciju kā padomē saskaņā ar 207. pāntu, bet kā tas uh, tiks uh, konkrēti darīts, tas ir jāapspriež institūciju starpā. Un uh, to mēs arī pacēlām brokastu sēdē, kas mums bija uh, ar Eiropas parlamentāriešiem Ženēvā. Kā to labāk darīt praktiski? And, and, um... Precīzi sadarbības veidi, kā sadarboties starp institūcijām, tātad parlamentu un tirdzniecības politikas komiteju. Tas noteikti būs jāapspriež. Es domāju, ka Tagad ir būtiski, lai šis process netiktu kavēts, un uh, tas ir jāiztīno pēc iespējas efektīvāk. Un es domāju, ka ir steidzami padomēju un parlamentam kopīgi jāizstrādā labākie sadarbības veidi, lai tas neradītu nekādus kavējumus koplēmu procedūrā. Had, uh... Tad bija. Okay. And, uh, Marija Munis also asked about. Bija jautājums par uh, banāniem, un es varu tikai piekrist, uh, ka uh, šis nolīgums ir svarīgs ar banānu uh, piegādātāju valstīm, un uh, šeit ir runa arī par doks sarunu kārtas finansēšanu. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums ar daudzām iesaistītajām pusēm. Mums ir banāna ražotāji uh, Latīņamerikā, AKK valstīs un arī šeit Eiropas Savienībā. Un uh, šie strīdi jau turpinās PTO vairāk kā 15 gadus. Uh, bet pēc intensīvām sarunām Ženēvā komisija jau ir ļoti tuvu uh, nolīguma panākšanai ar visām pusēm, un es uh, ceru, ka tas drīz tiešām tiks panākts, ka šī vienošanās tiks noslēgta. Tik daudz es varu teikt par banāniem šodien. Un tad mums vēl bija jautājums par ekonomikas un partnerattiecību nolīgumu. about um, the situation. Par uh, situāciju, kāda šobrīd uh, ir un vai ir panākts kāds progress Sviedrijas prezidentūras laikā. Kā jau es minēju, kad es biju šeit septembrī, tas ir uh, jautājums, kas ir ļoti augstu mūsu darba kārtībā, jo mēs uh, vēlētos uh, Uh, izmantot uh, sasniegto sarunās par reģionālajām, uh, reģionālajiem nolīgumiem, balstoties uz 2008. gada un 9. gada secinājumiem, prezidentūra ir centusies panākt noslēgšanu tiem nolīgumiem, kas vēl nav noslēgti. Zviedrijas prezidentūras laikā ir parakstīti divi šādi noliegumi starp uh, ar Papu Jaungvinēju un uh, vēl vienu valsti. Jāsaka arī tas, ka atmosfēra EPA eh, e sarunās ir eh, uzlabojusies eh, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un Aštons kundze ir mm, labāku dialogu veidojusi ar partneru valstīm. Uh, un visbeidzot pār palīdzību tirzniecībai arī tas ir jautājums Eh, kuru Zviedrija ir daudz uzsvērus arī pirms mūsu prezidentūras, un mēs esam daudz strādājuši pie šī jautājuma, jo tas ir eh, svarīgs, un tas ir cieši jāskat kopā ar ekonomikas un partnerattiecību nolīgumiem, kā arī eh, runājot par to, kā mēs varam no attīstības virzīties uz vairāk tirzniecības. Un eh, šeit eh, palīdzība, tehniska palīdzība, uz tirniecību vērsta palīdzība ir nozīmīgi papildu pasākumi un ākākā valstis eh, nosaka savas attīstības vajadzības un tās dara zināmas. Kā, tāpat arī kā mēs varam attīstīt reģionālās kapacitātes veidošanu, arī tas ir svarīgs jautājums. Un tirzniecība ir svarīga sadaļa šajā atbalsta, atbalstā. Eiropas eh, Savienība ir lēmusi, ka šī palīdzība 2010. gadā ir jāpalielina līdz 2 miljardiem. Tas būtu 1 miljards no dalībvalstīm un 1 miljards no komisijas. Un ar gandarījumu atzīmēju, ka Ženēvā eh, ministru tikšanās reizē šis jautājums tiek uzsvērts, un mēs arī atzīmējam daudz vairāk diskusiju, interešu un koordinācijas, kad mēs runājam par, par eh, palīdzību attīstībai. Un jautājumiem, kuros mēs varētu labāk koordinēt savu darbību. Un tādējādi, manuprāt, es varu tagad eh, pateikties eh, jums par uzmanību un ka esmu šajā īsajā laikā atbildējusi uz lielāko daļu jautājumu. Paldies! Diemžēl mums nav vairs laika otrajā jautājuma kārtai. Es pateicos Zviedrijas ministrei par mums sniegto atskaiti, par paveikto šo sešu mēnešu laikā un pateicos visiem kolēģiem par viņu uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Well, let's move for... Un mēs tagad varam pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta. Viedokļa apmaiņa ar komisiju par uh, banānu tirdzniecības nolīgumu un DG eh, Trade eh, ģenerāldirektors Sālivans būs kopā ar mums. You know. Kā jūs zināt? Banāna tirdzniecība ir um, ļoti strīdīgs jautājums Eiropas Savienībai. Un pēdējo nedēļu laikā tirdzniecības uh, ierēģi intensīvi ir strādājuši, lai pabeigtu darbu pie strīda atrisināšanas banānu tarifu ziņā PTO iekšēnē. Kā jūs zināt, Eiropas Savienības banānu importa politika ir ilgi apspriesta PTO, nostādot Eiropas Savienību pret vairākām savienoto valsts, vairākām Latīņamerikas banānu ražotāju valstīm un savienotajām valstīm. Bet ar pašreizējo importa režīmu tiek eh, noteikts, eh, noteikts eh, ievērojams ievēroja muitas tarifu banāniem, taiskaitā no vislielākās labvēlības status baudošajām valstīm, starp kurām uh, uh, ir Latīņa Amerikas valsts, tāpat arī no ākākā valstīm, no kurām daudz ir bijušās Eiropas kolonijas. Un eh, šīs, eh, šeit pasākums varētu būt līdzīgs tai pakotnē, kuru ministra apsprieda Ženēvā pagājušā gada jūlijā banāni tiktu svītroti no apspriežamā saraksta. Un Eiropas Savienība ir ļoti delikātā pozīcijā, jo šeit ir jāsamierina gan Latīņa Amerikas eksportētāju, gan AKK valstu intereses, kas ļoti lielā mērā balstās uz preferenču tarifiem eksportā uz Eiropas Savienību. Un, uh, Eh, kā Eiropas Savienība, mēs teiksim, eh, AKK valstīm atbalstu ar attiecīgām atbalstošajām schēmām. Eh, tas varētu palīdzēt uzlabot ekonomisko konkurētspēju un mazināt, mazināt dažādu so, sociālu negāciju sekas. Tādējādi Latīņamerikas valstīm būtu jācauc visas eh, juridiskās prasības iesniegtas pret Eiropas Savienību caur PTO. Mēs ceram, ka AKK valstis pieņems šo risinājumu un mēs varēsim panākt vienošanos ar, ar Latīņamerikas valstīm. Tomēr Savienotās valstis vēl nav gatavas šādu pozīciju pieņemt. Un ir ļoti būtiski eh, rast vienošanos Dohas sarunu kārtietvaros, kā arī ņemot vērā e, nolīgumus ar citām valstīm un ar Ameriku. Mums e, lai, lai mēs varētu gūt labāku ieskatu situācijā, es došu vārdu komisijas tirdzniecības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru, e, ģenerāldirektoru Davidu O. Salivanu. Un dodu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji un sveicināti dāmas un kungi. Tik tiešām priekšsēdētāji, jūs sniedzāt lielisku kopsavilkumu pašreizējai situācijai un, un esošajiem jautājumiem. Ir divas galvenās motivācijas, kāpēc ir svarīgi panākt risinājumu banānu jautājumā Ženevā. Pirmkārt, ņemot vērā ļoti daudzos uh, Eh, ļoti daudzos pasākums, kas ir uzsākti un vēl kur nav rasta juridiska atbilstība. Mūs, mūsuprāt, eh, dažādās prasības Ženēvā varētu būt arī ļoti traucējošas eh, mūsu pašu kredibilitātei. Otrakārt, tāpēc, ka e, Dohas attīstības programmā ļoti nozīmīgs mērķis ir tas, lai gan reizēm izsauc smaidu, mēs negribam, lai banāni tiktu uzskatīti par tropisku produktu, lai gan tas ir viens no vistropiskākajiem produktiem, ko mēs varam iedomāties. Iemesls tam ir, ka tropiskajiem uh, Eh, produktiem būs eh, piemēroti ļoti lieli samazinājumi. Un ja mēs, to piemēro, tos pie, ja mēs šo status piemērojam banāniem, tad arī šeit samazinājumi varētu būt ļoti, ļoti ievērojami. Līdz ar to mums eh, Dohas programmā ir jāparedz īpaša izturēšanās banāniem, ja mēs nevēlamies vēl vai lielāku eroziju panākt šajos preferenču tirgos. Un, uh, Šis jautājums ir cieši saistīts ar e, tropisko produktu sarakstu, par kur mums ir jāvienojas. Un es šeit gribu norādīt e, to, ka šajā sarakstā netiek iekļauti produkti, kurus mēs neuzskatām par, e, par tropiskiem, kas tiek e, audzēti. Mo, e, e, E, vidējā joslā mēs varam spriest, vai, vai vīnogs vai rīsi ir šādi produkti. Mēs tādus neuz, tos par tādiem neuzskatām, un mums ir jāpārliecinās, ka šajā sarakstā netiek iekļaut produkti, kas varētu izraisīt ba, uh, grūtības Eiropas Savienībai. Tālāk nākamais jautājums ir preferenču erozija, kas varētu būt ļoti nozīmīgs jautājums attiecīgiem valstīm, un viņas ir no nobažījušās par īpašu izturēšanos attiecībā pret zināmiem tarifiem, kur samazinājumi tiks piemērot ilgākā laika periodā. Un šis jautājums savukārt atkal ir jāapspriež ar pašreizējiem preferenču turētājiem, tātad galvenokārtākā valstīm, un e, citos gadījumos šo produktu piegādātāji nevar izmantot e, šādu, e, šādas preferences. Līdz ar to ir jāatrod ļoti delikāts līdzsvars. No vienas puses mums ir strīdu risināšanas rezolūcija un nepieciešamība veidot īpašu izturēšanos banāna ziņā dokas attīstības programmā, saiknes starp šiem jautājumiem un saraksts ar E, tropiskajiem produktiem, kā arī preferenču eroziju. Un mēs esam pēdējā gada laikā ļoti intensīvi strādājuši šajā sakarā un ar Latīņu Amerikas piegādātājiem un ar AKK valstīm esam e, panākuši nolīgumu par banāniem, par Eh, jautājumu risināšanas veidu banānu sakarā, tādajādi dažādās modalitātes, kas ir eh, iestrādāts eh, DOKAS programmā, norāda to, ka īpaši izturēšanās varētu būt sastāvdaļa kopīgajā paketē. Mēs esam vienojušies par preferenci erozijas sarakstu mūsu sarunās starp, trīspušu sarunās starp AKK Latīņa Amerikas valstīm un uh, Eh, Eiropas Savienību. Eh, šī pakete ir gatava uzsākšanai. Iespējams, ka tā varētu būt starptautiska vienošanās no Eiropas Savienības puses, un tā ir jāapstiprina no padomas un, eh, un parlamenta un jāparakstā. Un tā tiks iesniegta jums tad, kad mēs tiekam līdz, līdz darba pabeigšanai. Un šobrīd mēs saskaramies ar divām grūtībām. Pirmās ir tādas, ka sarakstā ar tropiskajiem produktiem ir iestrādāt produkti un tarifu līnijas, e, e, kas attiecas nevis uz Eiropas Savienību, bet uz citām PTO valstīm, Savienotām valstīm, Austrāliju, Kanādu. Un norit sarunas starp Latīņu Amerikas valstīm un šīm valstīm pār to, lai varētu pabeigt šo sarakstu. Mēs vēlētos, lai tas viss notiktu vienlaicīgi, bet tas nav pilnīgi nepieciešams, kamēr saraksts ar tropiskajiem produktiem, kas attiec uz Eiropas Savienību, tiek stabilizēts mūsu diskusijās ar Latīņa Amerikas valstīm. Otrā problēma ir tā, ka ar savienotajām valstīm e, mēs esam piedāvājuši savienotā valstīm pievienoties globālai paketei ar Latviju Amerikas valstīm, viņi gribēja pakāpties atpakaļ un dot iespēju mums eh, vest sarunas ar Latviju Amerikas valstīm, noslēdzot atsevišķu darījumu, eh, kuru mēs esam jau apsprieduši kādu laiku. Un galvenās grūtības šajā sakarā ir juridiskā valoda, juridiskā, eh, juridisko projektu sagatavošana. Es neesmu pats jurists Es eh, tomēr nebūdams jurists, lai gan esmu apguvis juridiskās, eh, eh, juridiskās zinātnes, man ir ļoti sarežģīti veidot jebkurus juridiskus tekstus ar savienotajām valstīm, kas ir ārkā, kur ir ārkārtīgi rūpīgi juristi, un šeit tiešām mums ir ļoti daudz no abām pusēm eh, neturētu solījumu, neturētu, eh, neturētu nosacījumu, un tāpēc viņi ir ārkārtīgi piesardzīgi. Tam ir savs pamats, un tāpēc arī šis darbs ar savienotajām valstīm eh, aizņem daudz vairāk laika. Mēs aizvien strādājam pie šiem nolīgumiem, es ceru, ka mēs tuvāko dienu laikā varēsim tādu noslēgt. Taču iespējams, ka mēs nespēsim savlaicīgi prezentēt šo paketi. PTO vispārīgajā padomē 7. decembrī, 17. decembrī, kas bija mūsu mērķis. Mūsuprāt, svarīgi ir tas, lai šī kopējā pakete Eh, banānu darījumos, eh, tropisko eh, produktu sarakstā un preferenču erozijas sarakstā tiks iestrādāt visi jautājumi, kā banāni tiks skatīti turpmāk dokas programmā. Tālāk mums, mums ir jāizvairās no jebkuriem vēlākiem negadījumiem. Un mēs arī bijām, mēs bijām sākotnēji gatavojušies to visu uh, sagatavot uz 17. decembra vispārīgo padomi. Domāju, ka tomēr mēs to e, nepaspēsim, bet nu šo jautājumu mēs darba kārtību atstāsim un vismaz tad informēsim par to, cik tālu mēs esam jautājumu atrisinājuši un arī strādāsim par e, par situācijas e, risināšanu šo Eh, preferenču eroziju un, un, un tropisko produktu sarakstu eh, ziņā, un līdz ko mēs esam atrisinājuši jautājumu ar savienotajām valstīm, tad mēs varam šo jautājumu nest vispārīgo lietu padomis priekšā galīgajam apstiprinājumam un arī parlamentu priekšā pirmīt es e, klausījos ministres uzstāšanos, kur norādīja, ka šīs ir ļoti sarežģītas sarunas. Es gribu norādīt, ka šīs ir ārkārtīgi sarežģītas sarunas, aptuveni kā trīs dimensiju šakas spēle, taču e, gribu norādīt, ka mēs esam ļoti tuvu vēsturiskajam atrisinājumam, lai varētu e, lai mēs nenostādītu visnabadzīgākos pret visnabadzīgākajiem eh, ļoti neizdevīgā konfliktā. Un es ceru, ka mums beidzot izdosies panākt taisnīgu, līdzsvarotu risinājumu šajā ļoti sarežģītajā problēmā. Tas būtu nozīmīgs sasniegums gan Eiropas Savienībai, gan Pasaules tirdzniecības organizācijai, gan nozīmīgs devums Dohas programmai, jo tādā veidā mēs jau ievāktu agrīnu, agrīnu ražu vienā no, eh, vienā no Dohas nodaļām. Un visbeidzot, eh, par AKK dimensiju runājot, manuprāt, AKK kolēģi Es, saprotu, es ceru, ka viņi to nedara entuziasti. Viņi atzīst, ka tas ir vislabākais eh, eh, darījums, kādu mēs varam nodrošināt, lai izvairītos no tā, ka preferenču, eh, preferenču rezerve netiek vēl vairāk grauta. Un šis jautājums attiecas arī uz citiem program, produktiem, ne tikai banāniem. Uh, Un kā jau jūs priekšsēdētāji sacījāt, mēs esam vienojušies par eh, programmu ar mūsu ierastajiem partneriem eh, un esam pat atraduši saīsinājumu BAM, banānu korekcijas mehānisms, jeb BAM, kuru es atsakos izrunāt kā saīsinājumu. Uh, un šeit mēs varēsim koriģēt sekas, kādas radīsies banānus ražojošajām AKK valstīm ieviešot šos, šos pasākums. Un es domāju, ka uz šī pamata AKK kolēģi var pieņemt, ka tas kopumā būs apmierinošs risinājums. Tas no manas puses priekšsēdētāji ir viss šobrīd. Paldies, Dēvid, par šo te informāciju. Tā bija ļoti visaptveroša par šīm te sarunām, un tagad došu vārdu mūsu kolēģiem. Un pirmais uzstāsies Paskart kungs no sociālistu grupas, tātad tā ir Boskurts kundze. Boskurt. Goedemorgen, uh, dank u wel voor uw inleiding. Eh, labrīt, eh, paldies par jūsu ievadvārdiem. Nē, esmu šīs komitejas uh, deputāti, bet esmu priekšsēdētāja Centrāla Amerikas delegācijā un pārstāv sociāldemokrātus. Es gribu uzdot pāris jautājumus pēc jūsu ievadvārdiem. Jautājums, eh, ko jau uzsver arī prezidentūra, jāpārdomā par to, kā varētu um, ievērot sociālo komponentu. Jūs, nedo, eh, jūs daudz par to nerunājāt, Salivana kungs. Uh, kādas lēmas tika pieņemts par uh, sociālo komponentu un kā tas izskatās attiecībā uz šīm valstīm, par kurām runājam. Un vēl par AKK valstīm. Jūs uh, par to runājāt, tas tiesa, bet man tas vēl nav īsti skaidrs. Jūs teicāt, ka AKK valstis piekrīt. Bet uh, par ko tad tika lēmums pieņemts? Viņi saņem kaut ko pozitīvu, un tas nāk viņiem par labu, un tagad par Centrālu Ameriku. Tieši jautājums. Jūs zinat, ka šis uh, punkts ir ļoti nozīmīgs uh, sarunām par uh, vienošanos ar Centrālu Ameriku. Ko tas uh, precīzi eh, dos eh, sarunām, kas eh, sekos ar šo reģionu. Paldies, atvainojos, ka nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Vai neviens cits nevēlas? Deivids Mārtins. Arī no sociālistiem. Pavisam īsi. Uh, I won't. Uh, it was a very, very clear. I bija ļoti skaidrs šis skaidrojums. Es tagad daudz labāk arī saprotu šos jautājumus, bet es biju Rolandā pagājušajā nedēļā ar citiem kolēģiem, un mums radās nevisai pozitīva sajūta no AKK valstu puses par šo nolīgumu, un Deivids teica, ka viņi tā negribīgi to pieņēma, bet uh, es gribētu zināt, cik vienots jums šķita AKK valstis, kādas ir uh, dalījums starp šīm uh, valstīm, varbūt dažas labāk arī pieņemt uh, šo nolīgumu, citas mazāk, un vai tātad mums ir šis te BAM mehānisms, bet vai mēs esam veikuši ietekmes novērtējumu, izvērtējot šo te uh, atbalstu, vai tas ir tā aptuveni noteikts, tik cik mēs varam atļauties, vai uh, tik cik viņi pieņems, vai arī tomēr ir veikts tāds ietekmes novērtējums tarifu samazinājumam attiecībā uz AKK valstīm? Kader Sārifs arī no sociāldemokrātiem. Paldies, Paldies priekšsētāja kungs. Tas, ko es saprotu no šīs vienošanās, nu varbūt, ka es visu nesaprotu. Nu, es esmu tāds saprātīgs un pieticīgs. Uh, Tā ir tāda erozija preferenču jautājumā AKK, un tas skar arī Eiropas uh, banāna ražotājus. Uh, tikita uh, ieguva pret uh, Eiropas Savienību čikita. Tā, nu, tas tāds ražojuma brends marka. Un uh, to var tikai pie, uh, piepildīt, un uh, tas ir tikai fakts, ko mēs varam konstatēt. Uh, Nu, jau iepriekšējā panelī uh, es par to runāju. Nu, man ir tāda vien, iespējas, ka nu, nekas nebija uh, sagatavots nekotu, nu, ne citās vienošanās, un uh, ražotājiem bija grūti izskaidrot, ka viņiem būtu vajadzētu būt sagatavotiem uz uh, to, kas nāks, un uh, mēs vienmēr ierodamies par vēlu, un šodien piedāvā diversifikāciju, dažādošanu, vismaz maziem ražotājiem, bet nav teikts, kā viņi var šo dažādošanu veikt un viņi nav sagatavoti šai dažādošanai. Un tad uh, obām es domāju, ka uh, 110 miljonu un 190 uh, miljonu eiro tika pieprasījums izteikts. Nu, tie skaitļi ir tādi diezgan traki, bet nu, kur tad ir komisija uh, uh, attiecībā uz šiem uh, pavadu pasākumiem? Un tad arī tie, uh, šie pasākumi jau ir tikai tādi konjunktūras. Uh, un, un kāda ir tā politika, ko jūs vēlaties uh, ieviest uh, šajās ražotāju valstīs, AKK valstīs un Eiropas ražotāju labā? Nu, katrā gadījumā runot, runājot par šo kapacitāti, ražojot, mēs uh, esam uh, dažkārt konkurenti un nevaram sacensties ar lieliem konkurentiem, kas strādā dolāru zonā. Arlem Dezir, thank you. Paldies. Tagad Dezirkungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mazliet paturpinot, eh, kāda ir arī sacīto. Eh, mums tika prezentēti gan juridiski, gan diplomātiski aspekti šiem nolīgumam un arī argumenti un jārod risinājums. Runājot par ekonomiskiem akceptiem, es apzinos, ka. Kā kā, kā, kas ir BAM un kāda ir situācija, bet, ja es pareizi saprotu, preferenču eh, samazināšana būs 35% kā, kā valstīm eh, tā vietā, lai eh, nenokristos līdz 80%, ja banāni būtu tropis, depacētos līdz 80%, ja banāni būtu tropisko produktu sarakstā. Bet kā kāda būs ietekme kā, kā valstīm uz viņu eksportu? Un BAM eh, mēģina kompensēt šos pasākumus, bet, eh, kā jau tikas eh, pieminēt, vajag nodrošināt, tu, lai varētu banānu un citu produktu ražotāji izvairīties no nepieciešamības mainīt savu ražošanu, kā BAM palīdzēs izvairīties no šoka uh, Eh, AKK valstīs un kādas eh, būs sēkas. Paldies, eh, Arlēm Dāvids Mārtiens īsam komentāram. Es nezinu, kāpēc, kad ir pieminēja čikita banānus un kād vai Panama ar šeit ir iesaistīta. Now Helmut Scholz from the GUE. Un Helmut Scholz no GUE. Jā, tikai tāds īsts jautājums vēl par šo Ja mēs runājam par vienošanos par banāniem, tad, protams, jārunā arī par tropu izcelsmes produktiem, un varbūt, ka problēma ir tāda, vai AKK valstis šajā tekošajā sarakstā nemaz nav ieinteresēta citus tropu produktus līdzīgi uh, skatīt šajā tarifu samazināšanas uh, kontekstā. Uh, Un varbūt viņi tam maz nevēlas, un varbūt, ka šīs vienošanās noslēgšana tad ietekmētu arī citus tirdzniecības produktus, tos, kas ir šajā kategorijā tropu izcelsmes produktu. Okay, thank you. Okay. I... Paldies tagad. Atkal vārds Davidam Salivanam. Thank you very much, Chair. Thank you for those, those questions. Paldies priekšsēdētāji par uh, uzdotajiem jautājumiem. Vispirms es gribētu skatīt jau vairāku eh, deputātu uzdoto jautājumu sociāla ekonomiskās eh, sekas un ietekmē. Tik tiešām tīrais rezultāts ir tālāk, kā preferenci erozija Eh, ko, eh, kas, eh, ko, tās preferences, kuras šobrīd ir ārkārtā rīcībā, un es baidos, ka tas ir neizbēgami. Jo, ja ir nepieciešams pirmkārt sasniegt kādu, kādu situāciju sakārtošanu Latvijas piegādātājiem, tad jāatzīmē, ka ir vairākas rūpnieciskās intereses šeit iesaistītas, un mēs nedrīkstam aizvilst aizmirst to, ka eh, tās ir trūcīgas valstis, kas ļoti ir lielā mērā atkarīgas no eksporta. Jo eksporta kritums eh, šajā gadījumā varētu vienā vai otrā pusē nostādīt eh, Latīņamerikas trūcīgos pret, Eiropu, pret AKK trūcīgākajiem. Taču pats ar esošo tarifu AKK valstis e, ir paturējušas un pat palielinājušas e, savus tirgus daļu. Mēs varam tā tad uh, e, varētu izvairīties no lielākiem e, tarifiem, tomēr iespējams tā nebūtu e, katastrofa e, un ir ļoti grūti tagad skaidri un, un droši paredzēt, kā tad tarifu maiņas varētu situāciju ietekmēt, jo šeit mēs esam jau domājuši par dažādiem risinājumiem banānu korekcijas mehānismā jeb BAM un Eh, tāpat mums jādomā par to, kā situācija būs banāražotājiem, modernizējot savu ražošanas veidu. Taču šobrīd mums nav tāds iespējas, ka tas varētu um, izraisīt lielu kritienu ākākā kā valstīs. Tomēr ir ļoti grūti precīzi paredzēt, kāda tad būs konkrētā ieteikme. Es domāju, ka AKK valstīs tomēr ir eh, valstis, kaut negribīgi ir pieņēmušas, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varam tām piedāvāt zināmas garantijas nākotnē, garantijas par, eh, par kontroli un par ehm, pieņemamu eh, tarifu samazinājumu, un tas varētu notikt eh, notikt kādā ilgākā laikā, un ja mēs septiņu vai astoņu gadu laikā uh, to varētu paveikt, būtu samērā po pozitīvi. Tālāk preferenču erozija, tas ir jautājums, ko pieminēja, manuprāt, arī Šulca kungs. E, es e, nepi, negribētu piekrist Tarifkungam, ka mēs būtu gatavojušākā kā kolēģis. E, mēs pilnīgi pretāji esam ieguldījuši savu, kādus aptuveni miljārdu dolāru ar EDF izdevumiem, eh, izdevumu palīdzību. Un šeit 800 eh, miljoni jau ir pieņem, pieejami viņiem un 200 miljoni nāk, eh, nāk vēl klāt. Tā tad mēs nevarētu runāt par to, ka E, mēs neesam palīdzējušākākā valstīm sagatavoties izmaiņām, par kurām mēs jau zinājām, ka tās ir neizbēgamas. Un, protams, e, mums ir vēl kādi 23 Uh, jauni eiro, kas ir pieejami un kas tiks eh, iztērēt šo eh, valstu interesēs mums ir jārelativizē eh, šo summu izmantošana, lai varētu risināt izmaksas šajos jautājumos. Tālāk par Eiropas ražotājiem runājot, mēs esam jūtīgi pret viņu vajadzībām, un visi Eiropas banānu ražotāji ir visvairāk uh, subsidētie ražotāji. Un es nedomāju, ka mēs būtu um, ignorējuši vai neņēmuši vērā situāciju ar šiem ražotājiem. Ir programmas, tomēr mums ir jāpatur prātā, ka Eh, Latīņamerikas eksportētāji, attīstības valstis, trūcīgās valstis, kuras redz un jūt, kā pašreizējā situācija, eh, kad eh, bija augsti tarifi spēkā, ka tas, tas izmaina līdzsvaru priekšrocību sistēmā, priekšrocību visā programmā un sistēmā, un tas izraisīja dažādus asus strīdus Ženēvā. Mums nu šobrīd norit intensīvas sarunas, un priekšsēdētāji, es jau sacīju, ka es pat e, negribu sīkāk e, sīkāk izteikties par sarunu procesu. E, procesu mums bija, mums bija ļoti sarežģītas situācijas sagatavojot sarakstu. Sarākākā valstīm ar Latīņamerikas valstīm mums vajadzēja ik, ik vienā brīdī, ik vienā situācijā pabeigt ik uh, vienas sarunas, un es gribu, es uh, gribētu sacīt, ka mēs esam iesaistījuši visas puses, gan AKK, gan Latīņameriku visos etapos, un uh, Es domāju, ka tīri, lai ar negribīgi, bet AKK valstis ir devušas savu piekrišanu mūsu piedāvātajam risinājumam, lai gūtu zināmu skaidrību par banānu, e, banānu risinājumu e, Dokas programmā. Tālāk par Latīņu Ameriku. Runājot, arī situācija nebūtu nebija viegla, tāpēc, ka. Kā Eh, tā nav organizēta grupa, bet tur ir dažādas valstis ar dažādām interesēm, ar dažādiem uh, politiskiem risinājumiem, bet atkal mums vajadzēja eh, veikt vienkārši neiedomājamu darbu. To veica mūsu vēstnieks Ženēvā, un mēs, mums izdevās nonākt pie kopīga teksta un kopīgā produktu sārakstā. Kā tas ietekmē e, FTA jeb BTN sarunas. Mēs šajā gadījumā varēsim pabeigt sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar Centrālā Ameriku, Kolumbiju un Peru, kur banāni atkal ir galvenais jautājums un kurā mēs, kur mēs nevarējām nākt klajā ar vislabāko piedāvājumu banānu ziņā. Un šie jautājumi varētu būt potenciāli interesējoši mums. Un mums vajadzētu e, vispirms panākt sarunu noslēgšanu ar e, Centrāla Amerikas valstīm, ar Kolumbiju un Peru. Un visbeidzot, Šulce kungs atvainojiet, es neesmu pārliecināts, ka es pilnībā sapratu jūsu uzdoto jautājumu. Jūs runājāt par tropiskiem eh, produktiem. Ja es pareizi sapratu, jūsu jautājums bija, vai mums būs problēma ar citiem produktiem, kas tiks iekļauti pro, tropisko produktu sarakstā. Konkrēti viens no uh, daudzajiem mērķiem sarunās bija stabilizēt, vienoties un noslēgt slēgt eh, tropisko produktu sarakstu. Eh, tāds bija jāizveido, jo atsevišķi piegādātāji bija ar ļoti, ļoti tādu vispārīgu viedokli par to, kas ir tropiski produkti, un tas varētu uh, E, sarežģīta atkal um, Eiropas ražotāju situāciju. Tāpēc mums bija būtiski stabilizēt sarakstu tādā veidā, kas ir pieņemams mums un kas ir pieņemams Latīņu Amerikas valstīm. Un e, princips tāds tiek iestrādāts Dohas attīstības e, programmā, uzskatot, ka to mēs pieņemam vispārīgajā padomē, ka to Eh, ka tas tiek vispārīgi sveitīts un kļūst par, eh, par sadaļu no lauksaimniecības akī. Tādējādi, priekšsēdētāji, es pilnībā izprotu būtu eh, jautājumi par sociālām un ekonomiskām sekām. Es saprotu, ka no tīri AKK perspektīvas būtu, būtu labāks, ka mums tomēr E, ka mums ne, e, šādu, šādu risinājumu nevajadzēja piedāvāt, taču bija atsevišķas juridiskas, e, juridiskas, juridiskas finanses, jo bija nepieciešams piesaistīt Latīņamerikas valstis un atrast e, savstarpēji pieņemam risinājumu, kā arī morāls pienākums attiecībā pret attīstības valstīm Latīņamerikā, e, no, e, pret kurām Eiropas Savienības attieksme ilgu laiku bija ļoti, e, ļoti negatīva, un es domāju, ka mēs rezultātā esam nonākuši pie līdzsvarota un taisnīga rezultāta, maksimāli taisnīga iespējama kur ir ņemtas vērā intereses gan Eiropas Savienībai, gan AKK, gan manažotājiem Latīņa Amerikā. Paldies! Paldies par šo ļoti noderīgo informāciju, par komentāriem, atbildot uz uh, jautājumiem. Un paldies arī par šo rakstisko dokumentu, kuru esat mums nosūtījis. Es domāju, ka tādējādi mēs guvām labu priekšstatu par sarunu stadiju un par izredzēm. Paldies! Pāriesim pie piektā darba kārtības punkta - pasaules finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz jaunatīstības valstīm un attīstības sadarbību. Tā ir viedokļu apmaiņa, kas mums ir paredzēta par šo jautājumu. Kā jūs zināt, tad attīstības komiteja deve izlēma sastādīt pašiniciatīvas ziņojumu par šo jautājumu, un mūsu komiteja izlēma sniegt atzinumu. Uh, tātad uh, kopš finanšu krīzes sākās ASV un pārnesās arī uz uh, Eiropu. Šīs krīzes ietekme aizvien vairāk ir jūtama arī jaunatīstības un attīstības valstīs. Uh, Uh, arī uh, tirzniecības un uh, tiešo investīciju ziņā tas ir jūtams. Ekonomika pamazām atlapst, bet nabadzīgās valsts vēl joprojām cieš no finanšu krīzes sekām un globālās recesijas. Un tāpēc mums ir jāpievēršas uh, šiem te jautājumiem, un tāpēc mēs sastādīsim atzinumu un gribētu dot vārdu Marijai Munis, kura ir atzinuma sagatavotāja no mūsu komitejas puses un kas uh, mums stāstīs par šo jautājumu. Lūdzu, Marija. Eh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Kā jau jūs sakāt, eh, globālajā ekonomikā mēs redzam atvesļošanās pazīmes, tomēr jaunatīstības valstis saskaras ar smagām sēkām un. Un tas apdraud pēdējo desmitgažu laikā sasniegto, it īpaši runājot par cīņu pret nabadzības samazināšanu un tūkstošgadus mērķu sasniegšanu. Regulējuma trūkums finanšu tirgos e, ne tikai ir pašā krīzes centrā, bet ir samazinājis e, attīstības valstu rieģiešanas spēju. Un finanšu, starptautisko finanšu institūciju uzlikto e, nosacījumu dēļ vai, vai valsts dienestu dēļ atcerēsimies tagad Vašingtonas vienošanos. Situācija ir grūtīga, kā arī Eh, tādējādi mēs eh, varam izprast labāk eh, krīzes ietekmi uz attīstības valstīm. Es tagad sniegšu atsevišķus datus. 2009. gadā izaugsme attīstības valstīs samazinājās par ceturto daļu salīdzinājumu ar 2007. gadu un ap par vienu trešo daļu salīdzinājumā ar 2008. Tas nozīmē, ka tuvāko piecu gadu laikā attīstība būs apgrūtināta. Tāpat arī īlo datiem aizvien vairāk cilvēku ir tādi, kas uh, atalgojumā saņem mazāk nekā 2 dolārus dienā. Eh, tāpat arī izeivielu cenas, izņemot naftu, ir nokritušās par vairāk nekā 20%, eh, kas īpaši ietekmē tirdzniecīskās apmaiņas ar jaunatīstības valstīm. Un eh, eksports no attīstības valstīm var eh, sasniegt eh, kritumu līdz pat 17% Āfrikas gadījumā, kas izraisīs eh, bilans, tekošā konta bilances negatīvu, negatīvu bilanci attīstības valstīs, nozīmējot apgrūtinājumu investīcijām un parādu pieaugumu. Tāpat tiek bremzēta uh, attīstības valstu eksportēšanas kapacitāte, un e, Eiropas komisija jau ir pasvītrojusi nepieciešamību atvērt, e, uzturēt tirgus atvērtus, lai varētu palīdzēt e, sniegt attīstību e, jaunatīstības valstīm. Ir samazinājusies e, finanšu plūsma uz uh, attīstības valstīm un jaunām ekonomikām eh, SVF varēs aptvert tikai vienu trešo daļu eh, finansējumu vajadzību. Ārējais parāds ir pierau, eh, pieaudzis par diviem IKP punktiem un 2009. gadā par 7% ir krities IKP. Ir jāatgādina, ka lielākai daļai visneattīstāko va, valstu šis kritiens ir pat 16% no IKP. Un ņemot eh, vērā Gerero kungu attīstības eh, komitejā piedāvāto ziņojumu, tas ir ļoti attīstīts, tomēr es domāju, ka skats uz starptautisko situāciju vispārīgās līnijās, kas mums ir eh, jāskata šajā atzinumā, varētu Eh, dot eh, kādus ieteikumus mūsu eh, komitejas locekļiem. Manas piedāvātās līnijas ir šādas apstiprināt to, cik nepieciešams ir veidot konsekventu ārējo politiku, lai e, tirdzniecības liberalizācija veidotos, e, sniedzot atbalstu e, attīst, jaunatīstības valstīm. Tāpat ir nepieciešams iestrādāt sociālos aspektus, kā piemēram piedienīga darba veicināšana. Tālāk ir jāizvairās no protekcionisma un jāveicina da, multilaterālisms atbalstot Dohas attīstības programmu 2010. gadā ņemot vērā arī mūsu noslēgtos nolīgumus, lai varētu veicināt ekonomisko attīstību jaunatīstības valstos, valstīs, eh, radot darba vietas eh, un mazinot patēriņu preču cenas. Tālāk ir eh, jāparedz atbalsts attīstībai viens miljards no komisijas un viens no dalībvalstīm, lai varētu veicināt tirdzniecīskās kapacitātes un mazināt nabadzību šajās valstīs. Mums ir jālūdz eh, informēt parlamentu par šo, šī finansējuma likteni. Ceturtkārt, jāicina eh, komisija aktīvi iesaistīties eh, starptautisko finanšu institūciju reformās un uzklausīt apvienoto nāciju eksportu ieteikumus. Pēc Stiglica ziņojuma. Piektkārt, atbalstīt priekšlikumu labākai piekļuvai finansējumam attīstības valsts valstīs, tādi pasākumi kā kapitalizācija eh, un eh, reģionālās attīstības bankas, kā arī visbeidzot atbalstīt 22 attīstības valstu iniciatīvu dienvidu, dienvidu virzienā, lai mēs varētu atbalstīt eh, daudz pusējās uh, attiecības, taču šķiet eh, pagaidām nekādu lielu rezultātu nav. Šīs ir sakotējās līnijas, kuras es gribētu jums piedāvāt atzinumā, un esmu atvērta jūsu komentāriem un ieteikumiem no komisijas locekļu puses, puses, un es domāju, ka mēs tādā veidā varēsim papildāt, papildināt ziņojumu, kas jau ir, manuprāt, ļoti pilnīgā veidā sagatavots attīstības komitejā. Paldies! Paldies, Marija! par šo te informāciju, par situācijas aprakstu vismazāk attīstītajās valstīs un par to, kas tādiet priekšā savu atzinumu. Tagad eh, vārds eh, Aleksandram Džonsam no komisijas. Where is over there on my right, please? No manis pa labi, lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas vārdā gribētu atbalstīt gan šo ziņojumu, ziņojumu projektu, kas ir uh, prezentēts deva komitejā. Tas notiks šorīt, un paldies arī par šo te atzinumu, kuru, uh, kuru referenti tikko uzklausījām. Komisija daudzos punktos piekrīt šīm te paustajām bažām, kas ir uh, tātad paustas ziņojumā. Gribētu uzsvērt tikai to, ka komisija ļoti ātri ir reaģējusi. Uh, un viena no pirmajām, kas atzina, ka krīze būtiski ietekmē attīstības valstis. Komisija, kā jūs zināt, eh, ir eh, nākus klājā ar paziņojumu jau aprīlī pēc G20 samita Londonā. Tur tika teikts, eh, ka jāveic dažādi pasākumi, lai palīdzētu attīstības valstīm cīnīties ar krīzi. Šie pasākumi uh, lielā mērā tika atbalstīta arī no padomas puses šā gada maijā. Un uh, viena no galvenajiem pasākumiem uh, bija uh, oficiālās attīstības palīdzības saistību uh, respektēšana. Tātad mēs aicinājām dalību valstis ievērot šīs uzņemtās saistības, un komisija ir piedāvājusi arī izveidot pagaidu instrumentu, lai palīdzētu visvājākajām valstīm, kurām palīdzība visvairāk ir vajadzīga. Uh, jo šis te uh, vulnerability flex instruments uh, uh, ir paredzēts, lai sniegtu budžeta atbalstu tām valstīm, kuras krīze ir skārus vissmagāk. Bija paredzēts, ka pirmā virkne valstu saņems šo ātro palīdzību jau līdz gada beigām. Un vēl daļa valstu saņems atbalstu 2010. gadā. Šo pasākumu vidū komisija strādā arī pie jautājuma par uh, nodokļu paradīzēm un cīņas pret nodokļu nemaksāšanu. Un strādā arī pie papildus finansējuma sniegšanas infrastruktūras trustu fondam. Un es tagad labprāt gribētu dot vārdu maliem kolēģiem, kur varēs sniegt vairāk informācijas par tiesniecības uh, Uh, aspektiem un uh, nodokļu paradīžu jautājumu. Uh, Jā, es labprāt arī dotu vārdu citiem komisijas pārstāvjiem, lūdzu. The... Kurš vēlas izteikties? Sorry, Chairman, but, uh... Es atvainojos priekšsādātāji, bet no tiesniecības uh, puses neviens nav ieradies par šo jautājumu, jo mēs sapratām, ka šis ir ziņojums, kas tiek skatīts tikai deve komitejā. Um, uh, okay. Savā. Labi, tad uh, tagad varu dot vārdu komitejas deputātiem, ja viņi vēlas komentēt šo jautājumu. U. Kurš vēlētos izteikties? Please. Vai varu uh, nedaudz uzmanības palūgt? Devits Mārtins. Jā, pavisam īsi priekšsādātāji. Pirmkārt, apsveicu Mariju. Labs uh, ziņojums. Tas, ka neviens neko nesaka, tas droši vien nozīmē, ka tas viss ir ļoti skaidrs un šie secinājumi visiem ir pieņemami un nav nekādu strīdu. Bet es gribēju tikai uzsvērt, uh, tieši tāpēc, ka uh, komisija izteica pēdējo komentāru, es gribu uzsvērt, ka mēs liekam lielu uzsvaru uz tirzniecības elementu šajā aspektā, um, nevis vienkārši atkārtojam to, ko saka Deve komiteja, un ir ļoti svarīgi, lai mēs sakām, ka uh, attīstītajiem tirgiem būtu jābūt atvērtiem jaunatīstības valstu produktiem. Un uh, mums ir arī jāskata uh, mūsu fitosanitārie noteikumi uh, Eh, protams, nevar eh, šeit pieļaut nekādus kompromisus, bet varbūt, ka tur varbūt ne, nedaudz atvieglojumu tehniskajās noteikumos, lai eh, atvieglotu produktiem pieejamu uz tirgiem. Un nākamais punkts, tas ir saistīts ar politikas saskaņotību. Un es joprojām esmu satraucies par to, ka tirzniecība joprojām netiek skatīta kā attīstības politikas daļa, ka, ka tā ir atsevišķa uh, jomu, kaut gan tas viss ir ļoti saistīts, un uh, man ir nedaudz satrauc tas, ka tiesniecības un uh, attīstības ģenerāldirektorāti strādā ļoti atsevišķi. Mums ir jābūt saskaņotām šīm politikām un arī šo divu ģenerāldirektorātu darbam. Jā, pilnīgi taisnība, Dēvid, tiesniecībai ir jābūt daļai no mūsu attīstības pieejas. Uh, Marija, vai tu vēlies vēl kaut ko piebilst diskusiju noslēgumā? Paldies par komentāriem gan no eh, komite, eh, komisijas, gan Davida eh, Mārtīna. Es sagatavošu melnrakstu un balstoties uz to mēs varēsim sagatavot mūsu labojumus. Es domāju, ka pārāk daudz tādu nebūs. Paldies! Thank you, the, the... Paldies! Kalendārs jau ir jūsu mapēs. Mm -hmm. First exchange of views will take place in this today. That's done. The consideration of draft opinion on Viedokļu apjoņi bija šodien, 27. janvārī grozījuma iesniegšanas termiņš, tātad uh, eh, 2. marts un um, atzinuma pieņemšana 3. februārs, tas ir nākamais gads, protams. Is... Un ziņojuma pieņemšana ir paredzēta 1. martā. Tādējādi noslēdzam 5. darbkārtības punktu un varam pāriet pie 6. punkta. Policy coherence for the Eiropas Savienības attīstības politikas saskaņotība un oficiālās attīstības palīdzības plus koncepcija. Tātad uh, ODA plus, jeb OAP plus. Šī būs viedokļa apmaiņa, un, kā jūs zināt, tad uh, pirmoreiz par to bija runa Māstrihts līgumā saskaņotības un uh, turpināmības principa Eiropas ārpolitikā. Uh, un tiem ir arī juridiskais pamats jaunajā Lisabonas līgumā. Eiropas Savienības ārējām politikām nevajadzētu būt pretrunā vienai otrai, un visas būtu jāskata vienādā līmenī. Šā gada septembrī komisija publicēja paziņojumu, kuras no, kura nosaukums bija eh, saskaņota politika un uh, Eiropas Savienības vienotas uh, pieejas izveide. Šis paziņojums ir uh, daļa no Eiropas komisijas ikgadējā paziņojuma par politikas saskaņotības principu ievērošanu attīstībā. Attīstības komiteja ir izlēmusi sastādīt pašu iniciatīvas ziņojumu par saskaņotu politiku attīstībā, balstoties uz šo komisijas paziņojumu. Un mūsu komiteja arī izlēma uh, sastādīt atzinumu. Mums vajadzētu ātri uh, izskatīt šo jautājumu, jo mūsu koordinātoru sēdē jau bija jāsākās pus 12. Es atvainojos par šo nokavēšanos. Un tagad gribētu dot vārdu Džo Higginsam, kurš ir atzinuma sagatavotājs no mūsu komitejas puses, un viņš eh, stādīs priekšā šo tematu. Higgins kungs, jā, jūs sēžat tur. Lūdzu, jums vārds. Jā, priekšsādātāji, paldies, un eh, es pavisam īsi izteikšos tieši tāpēc, ka mēs jau esam iekavējušies, un eh, šī ir tikai sākotnējā viedokļa apmaiņa. iemesls, kāpēc mūs uh, lūdz sagatavot atzinumu par saskaņot politiku attīstībā saistībā ar tiedzniecību, ir tas, ka tas, kas uh, notiek šādā vienā uh, ekonomikas blokā pasaulē, būtiski ietekmē vispārējo pasauli, kā mēs to varam redzēt tagad no uh, Eh, starptautiskā kapitālisma krīzes, kas dramatiski eh, graujoši skār tās augtās attīstības valstis, šīs nabadzīgās valstis, un tās ir pat visnabadzīgākās no nabadzīgajām valstīm. Un šī te spekulāciju attīstība pēdējos desmit gados finanšu tirgos Londonā un Ņujorkā tagad ir uh, ar smagām sakām skārošas nabadzīgās valstis. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu skatīt tirzniecības jomu un vērtēt, kādi ir realitātē uh, Eiropas Savienības tirzniecības nolīgumi un salīdzināt to ar uh, to, ko Eiropas Savienība saka, par ko tā iestājas attiecībā uz attīstības sadarbību. Piemēram, līgumos Eiropas Savienība uh, saka, ka tā iestājas par ilgtspējīgu ekonomikas un sociālo attīstību attīstības valstīs, un jo īpaši vissliktākajā situācijā esošajās valstīs, un tā saka, ka tā cīnās pret nabadzību nabadzīgākajās valstīs, un 179. pantā tiek teikts, ka kopiena ņems vērā 177. pantā paustos mērķus un politiku tajās politikās, kas varētu ietekmēt nabadzīgākās valstis. E, tas arī bija 2005. gada e, prezidenta, e, prezidentu paziņojumā no komisijas padomas un parlamenta puses par attīstības konsensu. Tātad bija mērķis noteikts līdz 2015. gadam samazināt būtiski nabadzību, un tur tiek teikts, ka nabadzības apkarošana uh, nosaka arī, ka ir jāsaskaņo aktivitātes attīstības un dabas resursu aizsardzības jomā no vienas puses un labklājības radīšanā no otras puses. Priekšsādātāja kungs, ko tad es gribētu teikt, ja jūs paraugāties uz to, ko komisija saka savā globālajā stratēģijas dokumentā, ko tā pieņēma 2006. gadā attiecībā uz to, kā tā vēlas panākt nolīgumos, uh, brīvās tirzniecības nolīgumos un tā sauktajos partnerattiecību nolīgumos un citos nolīgumos. Tātad eh, tur ir runa par pieeju resursiem, eh, lauksainiecības produktiem. Un tiek teikts, ka būs jāatver tirgi, eh, stingrāki noteikumi būs vajadzīgi, jo īpaši un pakalpojumu konkurences jomā komisija saka, ka pakalpojumi ir Eiropas ekonomikas stūrakmens. Eiropas Savienībai būs jāved sārunas ar galvenajiem tiesniecības partneriem, jo īpaši tiem, kur ir slikta tirgus pieeja, un es šeit gribētu teikt, ka tā ir pilnīga pretruna uh, tajā, kas tiek noteikts uh, nolīgumos un uh, ar attīstības valstīm. Tātad te ir milzīgs kontrasts starp to, ko mēs rakstām nolīgumos, uh, un to, kas ir teikts līgumos. Priekšsādātāja kungs, es gribētu sastādīt eh, šādu dokumentu projektu un šeit minēt piemērus no tirzniecības nolīgumiem un to, kā tirzniecība notiek realitātē Eiropas Savienībā ar eh, attīstības valstīm pēdējos desmit gados un salīdzināt to ar, tātad runāt par dažādiem tirzniecības uh, aspektiem, ar andu kopienu, kas tur tiek paredzēts parakstīt, un arī saistībā ar nesenākajiem kariforumu, piemēram, nolīgumu, kur ir daudzi aspekti, kurus es gribētu uh, saukt par tādiem, kas nav pietiekami saskaņoti uh, tirsniecības jomā. Un es gribētu lūgt komisiju, kam noteikti būs viedoklis par to, Tātad, kad tika sastādīts e, viņu priekšlikums par e, saskaņotu politiku, viņi gribēja pilnībā atstāt novērtā tirdzniecību. Man tas šķiet pilnīgi pārsteidzošs priekšlikums. Padome e, skaidri pateica, ka tam te ir jābūt iekšā, bet es gribēju tikai jautāt, kāds bija šīs te arguments, kāpēc tā darīt. Un vēl viens jautājums, uz ko vajadzētu paskatīties, ir tas, ka ja komisija saka, ka runājot par savu oficiālo attīstības palīdzību plus, par finanšu plūsmas izmantošanu. Uh, mums ir jāsaprot, ko tas nozīmē attiecībā uz, vai tas nozīmē, ka privātām institūcijām tiks uzticēta attīstības palīdzība finanšu institūcijām. Un es gribētu teikt, ka attīstības valstu tautu uh, Uh, pieredze ar uh, eiropiešiem, ar uh, tād, šīm starptautiskajām kompānijām, viņi, maigi sakot, ir tagad piesardzīgi attiecībā pret šiem partneriem, jo viņi uzreiz satraucas, ka, ka tad būtu milzīgi pie viņu tirgumu un tiktu izmantot viņu dabas resursi. Tātad priekšsādātāja kungs. Uh, Es gribētu godīgi teikt, ka šeit ir uh, milzīga, uh, milzīgs kontrasts starp to, ko Eiropas Savienība saka uh, attiecībā uz palīdzību nabadzīgajām valstīm un starp to, ko tā praktiski dara tirzniecības jomā. Paldies, ka dalījāties ar mums uh, savā viedoklī par jūsu atzinumu. Un tagad uh, īs brīdis uh, komentāriem no citiem komitejas deputātiem, kurš grib kaut ko teikt? No. Neviens negrib komentēt, nē, Dēvids Mārtens tomēr, jā, lūdzu. Briefly, I mean... Ļoti īsi. E, protams, ir dažādas nesaskaņas un nekonsekvences ar vairākiem aspektiem attīstības politikā. Un mēs paši neesam vienmēr konsekventi. Es gribētu uzsvērt uh, ka mēs eh, par runājot piekļuvu zālēm, mēs esam eh, iztērējuši ļoti liels naudas summas cīņā pret malāriju, eh, HIV un citām slimībām. Tani pašā laikā mēs mēs liedzam it kā īpašumtiesību, intelektuālā īpašumtiesību vārdā, liedzam šo valsts iedzīvotājiem Eh, piekļuvi eh, ne tik dārgiem medikamentiem. Tāpēc mums vajadzētu rast tādus nosacījumus, eh, kas nav nepieņemami un risinot lielākās nekonsekvences. Viena no jomām, kas manuprāt ir jāuzlabo, ir mūsu ekonomiskā noturība ietekmes izpētē, kur mēs skatām mūsu pieju attīstības valstīm, kur mēs e, īstenojam šos e, pētījumus un izvērtējumus, manuprāt, tie ļoti recaurskatām, parasti notiek aizslēgtām durvīm, bieži vien ne tikai parlamentā mēs nezinām neko, bet pat attiecīgās valsts iedzīvotāji. Viņiem nav skaidrības e, par šāda ietekmes izpēta. Un mums vajadzētu vairāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību, ka tad, tad, kad mēs runājam par valstu programmām, un es tomēr nedomāju, ka mēs esam izdarījuši pietiekami iesaistot cilvēkus attiecīgajā valstī uz vietas, lai varētu labāk risināt eh, jautājumus eh, un panākt labu, eh, mazināt plaisu starp, kā jūs paši sacījāt, valsts politiku un reālo politiku. Es tāpēc domāju, ka tas ir viens no lieliem izaicinājumiem Eiropas Savienībai, kas būtu jārisina 3-4 gadu laikā. Paldies, lai gan šī ir pirmā prezentācija un viedokļa apmaiņa. Es e, gribētu zināt, varbūt tomēr komisija vēlas ko sacīt šīs diskusijas sakarā. Sveicināti! Vispirms e, vēlos sacīt, ka mēs apsveicam šo diskusiju. Tā ir kurioza sagadīšanās, bet mēnesi iepriekš diskusija notika DV komitejā, un mēs esam gandarīti, ka citas komitejas skata politikas konsekvences jautājums. Patiesībā tas būtu jāapspriež daudzās komitejās e, Eiropas parlamentā, jo tas ir nozīmīgs jautājums e, komisijas acīs, bet tas ir arī ļoti svarīgs jautājums parlamentam un padomē. Jūs varat uh, E, tādu nodrošināt e, tikai tad, ja visas institūcijas sadarbojas kopā. E, konsekvence attīstībai ir, ir, kā jau līgumā norādīts, pamata pienākums mums ir jāņem vērā attīstības mērķi visās politikās, kas var ietekmēt attīstības valstis. Un vispārīgā struktūra tika izveidota 2005. gadā, kad Eiropas Savienība apņēmās eh, strādāt 12 jomās, no tām viena bija tirdzniecība. Šī gada septembrī komisija sagatavoja divas, eh, divus dokumentus. Nice Ko, attīstības koherences politikas dokumentus. Man šeit ir kopijas un tas ir ļoti visaptverošs ziņojums par progresu, kas ir panākts 12 politiku jomās. Un tirzniecības e, sadaļa šeit ir viena no visgarākajām, e, varbūt pat visgarākā nodaļa. Tāpat e, mēs sagatavojām ziņojumu par politikas ko konsekvences attīstībai. Un ziņojuma mērķis bija padarīt mūsu pieju proaktīvāku un pievērst lielāku uzmanību attīstības aktivitātēm tad, kad mēs risinām dažādas globālās politikas jautājumus. Šo pieju ir tagad apstiprinājusi padome, un mēs vērsīsim e, mūsu darbu uz piecām jomām - tirzniecība, e, finansējums pirmkārt, e, klimata pārmaiņas, pārtiks drošums, migrācija, miers un drošība. Šīs prioritātes tika izvēlētas jo tās ir svarīgas eh, attīstībai un tajā pašā laikā ir iespēja padal, padarīt tās eh, attīstībai draudzīgākas. Ir tiesa, ka tirsniecība netika izvēlēta kā viena no prioritātēm, un viedoklis bija tāds, ka uh, mēs saskārāmies ar dinamiku attīstībā un mums vajadzēja e, dažādās diskusijās e, kļuva skaidrs, ka mums ir jāizvairās no nepareiza politiskā vēstījuma nosūtīšanas, un es gribētu uzsvērt to, ka uh, uz uzmanības koncentrēšana uz piecām jomām nenozīmē, ka tiek samazināts eh, tas eh, politika apjoms, eh, kā mēs vispārīgi sekojam, piemēram, pārtikas drošums globāli nenozīmē to, ka mēs skatīsimies, sekosim tikai lauksaimniecības politikai, bet arī tirzniecības politikai, jo tas ir nozīmīgs veids, kā mēs varam samā, varam, varam skatīt šo jautājumu visaptveroši. Runātāji tiek lūgta saīsināt savu uzstāšanos. Un kolēģis vēl dažus vārdus teiks par tirzniecību, ja neiebilstat, bet ļoti īsi. No, if you, if you prefer... E, priekšsēdētāji, mēs varam visu to izklāstīt arī nākamajā sanāksmē, jo šī ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa. Divi teikumi. Ja būtu vajadzētu slēgt šo diskusiju, tad divas minūtes, nē, nē. E, tirzniecības jautājumi darba e, kārtībā un programmā ir saistīti ar citām sastāvdaļām un attiecas arī uz finansējumu. E, jau vakar konferencē mēs uzklausījām Evu Žolī, kura pauda savu atbalstu un mēs tādējādi esam paplašinājuši mūsu darba programmu. Paldies, un tagad eh, grib izteikties Helmut Šulcs no Goe. Paldies, priekšstādātājkungs. Pavisam īsi pieminēšu vienu aspektu, kas eh, vēl nav bijis nozīmīgs, bet no nu, ilgtermiņā runājot par finansējumu un konkrētām lietām. Man liekas, ka tas ir nozīmīgi. Nesen ar uh, goja darba grupas delegāciju viesojāmies Ņujorkā un ONDP eh, vadītāja Helēna Klārka ļoti skaidri uh, runāja par to un viņas pieeja par to, ka nauda un finanšu pieeja tirdzniecībai un attīstībai nedrīkst uh, notikt uh, uz klimata pārmaiņu finansējuma pleciem un otrādi. Nedrīkst not tām sadaļām, kas ir um, plānotas attīstības darbībai uh, finansēt uh, klimata aizsardzības pasākumus, respektīvi mm, valstīm. ANO ietvaros ir jādod papildus finansējums. Un šeit es redzu to atbildību, ka Eiropas Savienībai jāievēro savas uh, saistības, ka tā nauda, ko esam solījuši attīstībai un tirdzniecībai, um, tiktu arī piešķirta un uh, palikt budžetu šiem mērķiem valstīs un tie izaicinājumi, kas ir saistīti ar klimatu pārmaiņām, un tiem vajadzīgi papildus līdzekļi. Saku to, jo vakar bija tāds paziņojums, ka Eiropas Savienības ministra padomu vēlreiz papildu naudu uh, radīs, uh, lai palīdzētu visnabadzīgākajām valstīm, lai pārvērtu klimatu pārmaiņas. Un es domāju, ka mēs, ja mēs runājam par politikas koherences, tad nākotnes darbā mums vajadzētu ļoti precīzi raudzīties. Uh, kā kopējais uh, pārskats var veidoties un izskatīties. Paldies! Vai eh, vēl, eh, vēl kāds grib izteikties, vai mēs varam dot vārdu gala piezīmēm? Ļoti īsi un eh, noslēgumā mums ir jāzina, kur tad mēs virzamies tālāk šajā komitejā. Mārtiņa kungs. Uh, runāja par eh, intelektuālā īpašuma tiesībām sa saistībā ar tirzniecību. Manuprāt, tas ļoti svarīgs jautājums. Diemžēl trips plus nosacījumi tika iekļauti kariforma eh, partnerattiecību nolīgumos un arī nolīgumos, kas tiek pabeigti ar Andu kopienu. Tas varētu būt kā eh, piemērs politikas konsekvencei. Tālāk ir jautājums saistībā ar diskusijām, kuras notiek eh, par vidusjūras nolīgumu, kur tiek piedāvāts, eh, kur šāda ieviešana varētu radīt miljoniem darbietu Āfrikā. Mēs esam mēs esam eh, iecerējuši virzīties pa šo ceļu. Jā, mēs eh, tagad eh, esam nonākuši pie sanā, komitejas sanāksmes beigām, un mēs bez jebkādas, bez jebkādas starpbrīžu pāriem pie koordinātoru sanāksmes. Es lūdzu visas personas uh, kuras, kurām nav jāpiedalās koordinatoru sanāksmē atstāt sēžu zāli maksimāli ātri. Šī nākamā sēde no